prototype. Dear colleagues, I would like to start our... Kolēģi, es gribētu sākt sanāksmi. Tiem, kas man nedzird, es atvainojos, bet... Okay, thank you very much for... Paldies, ka varējāt ierasties uz šo otro mūsu sanāksmes daļu. Kā jūs zināt, mums ir eh, paredzēta tikšanās ar ekspertiem, tātad tā ir tradicionālā Eiropas parlamenta uzklausīšana, pēc kuras ir paredzētas starp parlamentu debates. Tā ir tāda īpaša sanāksme līdz ar to. Gribētu pateikt eh, pāris vārdu par eh, šīs uzklausīšanas tematu un par mūsu parlamentu debatēm. Tātad te ir runa par parlamentu eh, pārbaudas tiesībām. Uh, pār izpildvaru. Mēs uzskatām, ka Eiropas, eh, parlam, eh, Eiropas Savienībā nedrīkstētu būt nekādas eh, pārvaldības sfēras, kurai nav parlamentārās kontroles. Kā jūs zinat, krīze ir uh, uzsākusi dažādas reformas, kas ir likušas pārnest kompetenci uz uh, Eiropas līmeni. Tātad te ir runa par tādām kompetences jomām, kas agrāk bija nacionālajā kompetencē. Mums līdz ar to ir jājūtas atbildīgiem par eh, šīm pārbaudas tiesībām pār pārvaldību, un tieši tāpēc esam izvēlējušies vienīgo iespējamo pieju, proti mēs vēlamies ieviest jaunus elementus regulējošā ietverā. Uh, un tie ir kontrols vai pārbaudas elementi, pārbaudot Eiropas parlamentā to, kā tiek īstenoti tiesību akti. Jūs arī eh, redzēsiet, ka nacionālā līmenī šī pieeja ir ļoti atšķirīga. Ir parlamenti, kuriem ir daudz eh, lielāka ietekme uz eh, izpildu varu, uz izpildu orgāniem, tātad te ir runa gan par ex ante, gan par ex post pārbaudēm. Uh, kamēr ir arī tādi parlamenti, kas ir mazāk iesaistīti un kuri mazāk pārbauda savu valdību darbu. Tieši tāpēc mums ir šī tikšanās. Mēs uzskatām, ka ir pienācis brīdis nodrošināt tādu visaptverošāku ieskatu par to, ko mēs esam paveikuši un kas vēl būtu darāms nākotnē. Šajā kontekstā esam uzaicinājuši trīs ekspertus, ar kuru prezentācijām arī sāksim šo sanāksmi. Mēs gribētu uzzināt viņu viedokli par parlamentu pārbaudas tiesībām. Uzskatu, ka tas zināmā mērā arī nodrošina papildu dimensiju, kas mūsdienās ir ļoti svarīga, proti demokrātiskais atbildīgums vai demokrātija lēmumu pieņemšanas procesos, kas arī ir ļoti būtiski pašreizējo problēmu kontekstā. Gribētu vispirms dot vārdu profesorai Kristīnai Noiholdai. Viņa strādā Māstrihtas Universitātē politisko zinātņu departamentā, sociālo zinātņu fakultātē. Sāksim ar jums, profesors Kundze. Jums ir atvēlētas 10 līdz 15 minūtes jūsu prezentācijai. Paldies! Thank you very much. Paldies, ka uzaicinājāt mani uz šo tikšanos. Paldies arī par ievadvārdiem. Nezinu, kas īsti notiek ar slaidiem. Pētījums balstās uz ieskatu divos projektos. Pirmo pasūtīju, pasūtījiet vēdi kameru, un otrs tika veikts atklātās pētniecības tāpas ietveros, un uh, tātad šo projektu sauc Opal, un Rozenberger kungs arī tajā strādāja. Nākamo 10-15 minūšu laikā es gribētu jums uh, pastāstīt par vispārējo ietvaru, par to, kāda ir galvenie secinājumi, uh, kādā mm, fonā šī, šie pētījumi tika veikti, un tad mēs paskatīsimies uz šīm procedūrām gan nacionālā līmenī, proti priekšādētāja tikko pieminēja, ka mums ir atšķirīgas procedūras uh, dalībvalstīs, kā panākt, eh, lai eh, pārbaudītu izpildu darbību. Un tāpat arī mēs paskatīsimies uz eh, politiskajiem procesiem Lisabonas līguma kontekstā. Mēs redzam, ka nacionālajie parlamenti izmanto Lisabonas nosacījumus ļoti atšķirīgos veidos. Tāpēc mēs gribētu nošķirt vairākus nosacījumus, saskaņā ar kuriem agrīnās brīdināšanas mehānisms līdz šim jau ir izmantots un beigās man būs arī uh, secinājumi. Nākamais slaids. Kā jau minēju, šajā uh, kontekstā, lūk, mēs uh, pašlaik darbojamies un runājot par instrumentiem un procedūrām, šeit mēs varam uh, redzēt tikko manas pieminētās atšķirības. Protams, Lisabonas līgums, kā jūs visi zinat, ļoti skaidri uzlabo tiesības, kādas ir nacionālajiem parlamentiem. Tātad komisijas sniedz parlamentiem dažādu dokumentu projektus un tā tālāk. Tomēr pārbaudes nacionālajā līmenī pār uh, konkrēto izpildvaru Eiropas Savienības lietās uh, vēl ar vien ir uh, noteicošā, un šeit informācija tiek sniegta atšķirīgos veidos piemēram, tā tiek sniegta nozaru komitejām vai arī dažiem parlamentiem ir piekļuve šai informācijai arī pēc korepēra. Tātad eh, viņiem ir informācija par to, kas tiek darīts korepēra. Tad, tad te ir runa par ex ante uh, piekļuvi. Šeit, protams, ir svarīgi arī sekot līdzi tam, kas ir noticis padomē. Tas iegūst uh, lielāku nozīmi pēc Lisabonas līguma. Piemēram, uh, tiek atvēlēts konkrēts laiks šādu jautājumu izskatīšanai, jautājumu laiks parlamentā. Pēc Lisabonas uh, redzam arī, ka pastāv specializācijas tendence, un tā nav sagadīšanās. Tas notiek celteno kartiņu dēļ, jo šeit īpaši uzsvers tiek piešķirts likumdošanas dosjē un priekšlikumiem. Uh, Tātad nav nekāds pārsteigums, ka šeit rodas specializācija, piemēram, ir eh, referenti vai uh, Eiropas virzītāji, kas uh, fokusējas uz konkrētiem jautājumiem un pēc tam atskaitās uh, savās attiecīgajās komitejās. Pastāv arī ļoti svarīgas atšķirības starp parlamentiem nacionālā līmenī, kurā likumdošanas procesa posmā notiek, še, notiek šīs pārbaudes. Tātad te ir runa par laiku. Savos pētījumos atklājām, ka e, ļoti daudz uzsver tiek likts uz likumdošanas procesu. Un nav arī nekāds pārsteigums, ka pēc Lisabonas līguma uzmanība tiek pievērsta e, darba kārtības noteikšanai, tātad tiek izskatīti, izskatītas baltās grāmatas, zaļās grāmatas un tā tālāk. Tāpat arī akadēmiskajā literatūrā mēs redzam, ka ir uh, novērojams mainstreamings, un tas nu, saistās ar to, ka nozaru komitejas ir iegūšas savu nozīmi. Te nav vairs runa par to, ka tikai Eiropas lietu komitejas būtu iesaistītas uh, Eiropas uh, lietu izskatīšanā, bet arī nozara komitejas sāk to darīt. Nākamais slaids. Šeit mēs varam paskatīties, kas īsti notiek uh, Eiropas līmenī, um, tiešās iesaistas līmenī. Šeit redzam, ka nozaru komiteju loma ir ļoti nozīmīga dažos dalībvalsts parlamentos, kamēr uh, citos dalībvalsts parlamentos šīs nozaru komitejas var pat būt iniciatoris uh, atzinuma sagatavošanai. Plenāras sesijas uh, loma ir ļoti būtiska vairākumā parlamentu, kurus mēs pētījām. Uh, Tātad eh, tieši plenārsesijās var uh, uzsākt šādus argumentētus atzinumus. Redzam arī, ka laika faktors ir ļoti nozīmīgs. Tam, vai šis atzinums eh, tiek izdots plenārsesijā vai nē, nav nekādas īpašas ietekmes uz kavējumiem. Šeit nekādu negatīvu ietekmi neatradām. Tāpat Nav arī nekāda pārsteiguma, ka personāla atbalsts ir ļoti nozīmīgs. Tas spēlē savu lomu Lisabonas rīku aktivizācijā. Runājot par politisko dialogu, ja mēs pievēršamies šim otram instrumentam, procedūras ir vairāk vai mazāk vienādas dalībvalstu parlamentos, taču eh, dažās konstitūcijās politiskais dialogs tiek eh, ierakstīts kā konstitucionālas tiesības. Piemēram, tāds ir Austrijā. Tālāk, ja mēs pavirzāmies uz priekšu, tad eh, vienā no slaidiem ir eh, pieejami dati periodā no 2010. līdz 2013. gadam. Šeit varam novērot eh, konkrētas tendences redzam, ka Zviedru Rikstāgā ir izdots visvairāk atzinumu. Un šeit ir interesanti arī novērot un uzdot jautājumu, kāpēc tieši tā notiek. Šeit uh, uz spēles ir vairāk faktori. Visi priekšlikumi tiek izskatīti, tātad ļoti liels priekšlikumu skaits tiek izskatīts. Un šajā periodā uh, pie varas bija mazākuma valdība. Tātad eh, tas nozīmē, ka dalībvalstu parlamenti netiek uzskatīti kā tādas melnās kastītes, un uh, pārējie runātāji noteikti par to varēs izteikties vairāk. Redzam ļoti lielas variācijas eh, atzinumu skaitā, kas tiek izdoti parlamentos. Tas pats attiecas arī uz politisko dialogu. Paskatīsimies tagad nākamajā slaidā. Šeit redzam uh, ka, piemēram, Portugāls parlamentā šajā periodā ir izdots vislielākais atzinumu skaits. Tas sasaistās ar iepriekš minēto. Informācija tiek iegūta neatkarīgi no valdības. Parādās iespēja izveidot parlamenta pozīciju. Šajā kontekstā uh, To var uzskatīt par ļoti nozīmīgu faktoru. Šajā slaidā var novērot to, ka a, augšpalātas ir izmantojušas vairāk Lisabonas instrumentu nekā apakšpalātas. Tā ir tāda vispārēja tendence. Es negribētu teikt, ka tas attiecas uz pilnīgi visiem dalībvalstu parlamentiem. Šeit arī ir dažādi iemesli, bet mēs redzam tātad, ka Augšpalātas izmanto Lisabonas ceļu daudz vairāk nekā apakšpalātas. Tagad paskatīsimies uz nosacījumiem, lai varētu izmantot agrīnās brīdināšanas mehānismu. Šeit redzam to, kas parādījās arī intervijās. Nacionālajie parlamenti savu lomu uztver atšķirīgi. Daži parlamenti neuzskata, ka tā būtu viņu loma tieši eh, sadarboties ar eh, Eiropas institūcijām. Tāpat arī rentabilitātes analīze parāda, ka um, parlamenta deputāti, tā kā viņiem trūkst laika, uh, vairāk darbojas tādos jautājumos, kuri ir politiski nozīmīgi un pievērš uzmanību Eh, konkrētām lietām, piemēram, Eiropas eh, prokuratūras birojas. Tāpat, eh, ja runa par agrīnās brīdināšanas mehānismu izmantošanu, tad īpaša uzmanība ir jāpievērš darbinieku skaitām un lomai. Tagad paskatīsimies uz darbinieku skaitu parlamentos. Šeit arī ir novērojamas atšķirības starp parlamentiem. Redzam, piemēram, ka Vācijas apakšpalātā ir uh, ļoti daudz darbinieku. Bet tad ir jāuzdod jautājums, kādas lomas īsti šie darbinieki spēlē. Tas ir attēlots nākamajā slaidā. Mēs a, veicām pētījumus un a, centāmies a, kategorizēt tādā ļoti akadēmiskā veidā šos pienākumus, ko darbinieki veic atklājām, ka eh, parlamenta darbinieki spēlē analītiķu vai konsultantu lomu, nevis eh, administratīvo asistentu lomu. Tāpat arī konstatējām, un pēc kāda brīža es eh, par to varēšu pastāstīt, īstenībā šie cilvēki šeit arī zālē, mēs redzam, ka ir daudz koordinatoru. Tāpat arī ir sakaru cilvēki, jo īpaši viņiem ir liela loma, ja ir jāaktivizē dzeltenā kartīte vai arī jāveic koordinācijas starp parlamentiem. E, šis uzdevums ir kļuvis arvien nozīmīgāks, un te, protams, ir jāņem vērā Lisabonas līguma konteksts. Tagad e, paskatīsimies, kāda ir nosacījumi agrīnās brīdināšanas mehānismam. Šeit varam konstatēt, ka e, sakara personu loma ir ļoti nozīmīga. Tātad tikšanās eh, pirmdien rītos, eh, lūgumi informācijas apmaiņai. IPEX arī tiek uzskatīts par nozīmīgu rīku. Daži no intervētajiem teica, ka eh, te ir jūtama jau zinām vecmodība. Kosak arī ir nozīmīga lieta. Tas ir ļoti svarīgi tieši dzeltenās kārtas kontekstā. Uh, Sadarbībā ar Eiropas Savienības eh, institūcijām arī tiek uzsvērta, jo īpaši tiek pieminēta Eiropas komisija un arī Eiropas parlaments. Kā jūs zinat, pašlaik var novērot tendences organizēt vairāk eh, starp parlamentārās sanāksmes. Šeit arī varam novērot specializāciju, proti eh, tiek pievērsta uzmanība konkrētiem tematiem, tādiem kā kopējā ārlietu un drošības politika. Kādi ir secinājumi? vai glāze ir pa pusēji pilna vai tā ir pa pusēji tukša. Šeit varam novērot eh, Lisabonas ietekmi, un redzam arī, ka ir vairāk starp parlamentārās eh, sadarbības un koordinācijas. Eh, šī sanāksme ir viens šīs sadarbības un koordinācijas aspekts. Varam novērot lielāku informācijas apmaiņu un lielāku darbinieku lomu. Redzam arī, ka palielinās eh, multiparlamentārā loma. Eh, joma. Ko mēs ar to domājam? Tātad te nav runa tikai par to, ka mēs eh, koncentrētos uz mandātiem, ja parlamentiem ir iespēja to darīt. Tātad netiek izmantots tikai šis rīks. Šis rīks tiek papildināts ar argumentētajiem atzinumiem, tiek uh, nodrošināta lielāka informācijas apmaiņa, atzinumiem iespējams seko intensīvs politisks dialogs. Pēc Lisabonas varam novērot, ka visi šie rīki tiek sasaistīti kopā. Netiek izmantots tikai viens ceļš vai viens virziens. Šeit redzam, ka Lisabonas līgumam ir bijusi ietekme. Redzam arī diferenciāciju. Eh, nākamie runātāji noteikti varēs eh, iedzināties detaļās, eh, kāda tieši ir šī diferenciācija. Paldies profesorai Noiholdai, un tagad došu vārdu Olivier Rozenbergam no Sijans Po Parīzē. Paldies, priekšsēdē runāšu franciski. Paldies par jūsu ielūgumu. Un kā uh, francūzs arī veikšu tiešām tādu francisku uh, Eh, parlamentu izteiksies ļoti pozitīvi par šo jautājumu globāli runājot un rezumējot. Esmu tiešām ļoti optimistisks. Un tālāk skatoties, ir trīs iemesli, kādēļ varam būt optimistiski noskaņoti. Nacionālie parlamenti izmanto savu kontrols instrumentu. Aizvien vairāk nacionālajie parlamenti arī kontrolē pre, premjerministrus Un uh, tad arī Nacionālo parlamentu leģitimitāte jāgazina vairāk tiek apstiprināta. Um, um, tad arī mēs esam veikuši nepieciešamas pētījumus, esam kvantificējuši Eiropas aktivitātes. Nu, vidēji mēs te redzam gadā katrai no, četri, katrai, katram no 40 Eiropas uh, parlamentu kamerām tas pirms Horvātijas iestāšanās Eiropas lietu komitejas tiekas vismaz vienreiz, mēn, vienreiz nedēļā, tad, tad konkrēti veids darbu, tie, tās ir 62 stundas, atzinumi, kurus izstrādā arī parlamenti, te ir 35 atzinumi, ko nosūta šie parlamenti valdībām un arī Eiropas komisijai arī šis. Um, Ar, um, šie agrā brīdinājuma kontekstā tālāk ir debatas. Sesijā 13 šīs kontrolas debates pirms Eiropadomēm. Tātad um, pat, ja mēs vēl nevaram teikt, ka nacionālajie parlamenti pieņem Eiropas likumu, bet savā ziņā tomēr pēdējo gadu laikā nacionālajie parlamenti ir tā kā pamodušies arī pēc ekonomiskās krīzes un aktīvi darbojas arī Eiropas līmenī ar dažādām uh, izmaiņām, ko mēs redzēsim nākamajā attēlā. Uh, Nu, jūs redzat, ka ar informātiku te viss nav labi gājis, jūs īsti varbūt neredzat konkrēti, kādā uh, pozīcijā ir katrs parlaments, bet viņam izdalīsim dokumentu, tad jūs redzēsiet. Tad pa labi, tad, tad uh, visaugstāk ir tieši Somijas parlaments, tālāk arī vēl aktīvie uh, parlamenti, kuriem ir lielas pilnvaras Tātad, nu, kā parasti, Dānija, Zviedrija, Vācija, Nīderlande, bet tās ir arī valstis, kas pavisam nesen iestājas ES, Igaunija, Lietuva, Čehija. Jā, nu man negribas īsti saukt neaktīvākās valstis Eiropas līmenī, bet, nu, zinātnisko pētījumu viens no mērķiem arī ir tādas valsts identificēt, tad man jāsaka Beļģija, Kipra, Grieķija, uh, Slo Slovēnija un Rumānija ir tās mazāk aktīvās. Tad mēs neredzam īpaši atšķirības starp austrumiem rietumiem šajā klasifikācijā. Nu, ziemeļi, dienvidi, arī nav īpaši liels atšķirības. Tātad, kādēļ ziemeļnieki ir aktīvāk? Tādēļ, ka tur ir uh, lielāka parlamentārā tradīcija, tādēļ arī varbūt kā sabiedrība varbūt nav tik daudz eiroskeptiska, bet ir ieinteresēta Eiropas jautājumos, un gal beigās tas ir arī politiskās uh, dzīves jautājums minoritātes parlamentārā valdība Dānijā ir aktīvāka un Vācijā, kur ir koalīcijas mm, valdības arī veicina aktivitāti. Tā, nu tiešām ir jābūt ļoti optimistiskiem. Šeit atsaucos arī uz pētījumu, ko veica Eiropas parlamentā divus gadus atpakaļ kopā ar Van, Van Veselkungu no Ķēlnes par nacionālajiem uh, parlamentiem, kur arī mēs analizējām nacionālo parlamentu aktivitātes pirms Eiropa deomēm, jo Eiropas pārvaldību mm, ietekmē tieši Eiropa padomas sanāksmes, jo īpaši tas bija arī krīzes Eiropas ekonomiskās krīzes laikā. Parlamenti ļoti aktīvi pirms um, samitiem, un tas ir ļoti svarīgs jautājums, un tas arī tad mobilizē nacionālos parlamentāriešus, ne tikai tos parlamentāriešus, kas uh, strādā ar eh, Eiropas lietām. Līdz šim šī mobilizācija nav bloķējusi uh, samita darba, nav, nav liedzis palīdzēt Grieķijai vai bloķēt Banku Savienību izveidu un tam līdzīgi. Tas ir ļoti labi. Nākamajā attēlā mēs arī redzam dažādos intervences modeļus. Šeit arī nav varbūt labi redzams viss. Tad, nu, parlamenti, kas ir ļoti aktīvi kā uh, fórums, ir uh, īrijas Uh, parlamenti, tad parlamenti, kur ir liela aktivitāte arī pirms samitiem Beļģijā, Lietuvā, Slovenijā. Un tad ir parlamenti, kas rīkojas pēc tam, analizē to, kas notiek uh, pēc šiem samitiem. Tāds ir Lielbritānijā, arī Vācijā līdzīgi Tad arī, ko saka premjerministri un arī bijušie premjerministri par nacionālajiem parlamentiem, ir ļoti liela nozīme viņu debatēs, piemēram, Slovenijā. Arī tas tiek teikts, uh, ka samitos, nu, arī apliecina, ja man ir problēma ar parlamentu, es nevaru to pieņemt, jo parlaments atteiksies. Nepiekritīstam parlaments spēlē svarīgu lomu Eiropas pārvaldībā. Trešais iemesls, kādēļ varam būt uh, optimistiski nākamais attēls. Nacionālajie parlamenti, tas ir tāds nu, neskaidrs koncepts, jo ir dažādas konstitucionālās tradīcijas attiecībā uz parlamentiem Eiropā. Piemēram, ja šeit uz Bundestāgā, Vestminsterē jūs redzat, ka tradīcijas ir ievērojami atšķirīgas, tradīcijas atšķirīgas, ēkas atšķirīgas, līdzekļi ir dažādi. Un Tad ar visām šīm debatēm tomēr ir šis share meaning, kopīgā sapratne par to, kas ir nacionālajie parlamenti. Nacionālo parlamentu kategorija ir tā kā palikusi skaidrāk ar šīm debatēm par konvenciju, par to, ka līgumos, arī kopš Māstrihtas un Līsabonas līgumos vēl vairāk tiek minēti nacionālajie parlamenti ar Kozak, starp mm, parlamentārajiem aktivitātēm Tā tad ir šī definīcija, manuprāt, tas ir div, divējāda definīcija. Nacionāla parlamenta vairs netiek, tad tiek uzskatīti par uh, demokrātiskām iestādēm, parlamenti tiek ievēlēti, debatē viņi plurālistiski noskaņoti, ir dažādi viedokļi, viedokļu atšķirības visai lielas, uh, pat varbūt vairāk nekā ir uz parlamentā. Otra lieta bet uh, ir daudzveidība, pluralitāte. Tas ir nākamais attēls. Varbūt atkal neko nevar redzēt. Bet nu, mēs esam identificējuši arī šeit uh, parlamenta aktivitātes, parlamenta šis watchdog, uh, kas uzrauga parlamenta darbību. Tas ir piemēram Somijā policy shaper. Uh, Uh, politiku izstrādājas arī ietekmēs savas valdības uh, politiku, tāds ir Vācijā, uh, Public Forum, tas ir parlaments, kas debatē par Eiropas jautājumiem, Francija, pie Francijas parlaments, Eiropas spēlētājs, kas mēģina tikt pārstāvēts šeit, Briselē, arī komisijā, parlamentā. Ar Neuholz kundzi mēs redzējām šo Portugāles, Zviedrijas piemēru, eksperti Tas ir tāds parlaments, kas sniedz kvalitatīvu ekspertīzi par Eiropas dosjē, un te, protams, ka lielākais piemērs ir uh, apvienotās karalistes lordu palāta. Te mēs redzam attēlā, ka daži parlamenti neizvēlas. Piemēram, Zviedru parlaments aktīvs ir visās uh, frontēs. Cita, kā vairāk speciālisti citās jomās Un uh, tas arī atspoguļo šo Nacionālo parlamentu plašo tradīciju Eiropā. Tāpat laikā otrā daļa šeit es uh, izteikšos nedaudz pesimistiskāk, jo norādīšu uz ēnu uh, zonām. Tātad arī subsidiaritāte un uh, šī agrīnā brīdināšana esmu ļoti kritisks, bet ne tikai es tāds esmu. 90% no akadēmiķiem, kas ir speciālisti šai jomā, ir pret uh, šo agrīno brīdināšanu subsidiārtājas jomā, sakot, ka tas ir pārāk sarežģīti, ka tas uh, prasa ārkārtīgi uh, liels cilvēku resursus, tas aizņem daudz laika, bet rezultātu ir maz. Līdz ar to šis raud šis skatījums ir visai negatīvs, ka nu, parlaments būtu tas, kas iestājas par šīm nacionālajām prerogatīvām, bet nu, parlamenti vēlas, lai jau problēmas tiktu atrisinātas, lai būtu mazāk teroristu, mazāk bezdarbs, līdz ar to šī subsidiaritāte nav parlamentu prioritāte. Un es arī tam varu piekrist, un uh, es domāju, ka tas palīdz arī. Jo, uh, skeptiķiem, kā piemēram Kamerūnam, izmantot šo sarkano kartiņu, tas ir ļoti bīstami un absolūti nevajadzīgi. Nākamais attēls. Šeit jūs redzat direktīvu, regulu lēmumu skaits, ko pieņem uh, 15 gadus jau Eiropas Savienība. Jūs redzat, ka desmitajā gadā ar ekonomisko krīzi šis skaits ievērojami samazinājās, taču kopš tā laika nav uh, ne, situācija uzlabojusies. Tas ir tas arī, ko saka parlaments, nav pietiekami daudz uh, likumdošanas darba. Tad tagad dot pilnvērs nacionālajiem parlamentiem bloķēt likumu pieņemšanu, kaut arī mēs jau redzam, ka šī situācija jau ir ļoti bremzēta un vāja. Es domāju, ka tas būtu ļoti bīstams risinājums. Un tad vēl viena lieta, kas mums, nu, ļauj būt pesimistiskiem. Nākamais attēls. Daudzi, nat, daudzos nacionālajos parlamentos ar Eiropas jautājumiem strādā mm, ļoti mazu deputātu skaitu grupa, ļoti maz deputāti ar to nodarbojas. Un tas norāda vienkārši uz to, ka mazo deputātu, kas piedalās uh, Eiropas lietās kā tādās, nu, to vairāk nodarbojas. Uh, Uh, Eiropas parlamentu deputāti, un tas bieži vien arī maskē to, ko dara deputāti uh, nacionālajos parlamentos. Un līdz ar to tas arī rada lielu problēmu attiecībā uz šo demokrātijas ideālu. Bet nu risinājums būtu tāds, ka mums vajadzētu izveidot to, ko mēs saucam par mainstreaming sistēmu, uh, kur uh, Eiropas lietas tiek diskutētas visās parlam, vis, komitejās un nevis tikai Eiropas lietu komitejā. Bundestāgs, Vācijas parlaments ir ļoti labs piemērs, taču problēma, protams, ir tāda, ka ir ļoti grūti aicināt parlamentāriešus mobilizēties katrā no šīm komisijām, komitejām, ja nav šīs īpašās specializ, specializācijas Eiropas lietās. Lūk tas arī šo problēmu, bet jāatzīst, ka mm, debatēs pirms Eiropā domē, pirms samitiem vairāk arī tieši Eiropas lietu komiteja, komisijas ir tās, kas sniedz arī labākus darba rezultātus. Tad vēl viens iemesls, kādēļ varam būt pesimistiski, nākamais attēls ir Eiropas Savienības pārvaldība, Eiropas Savienības lēmumu pieņemšanas process kopš vairākiem gadiem, kopš krīzes laika padara grūtāku Nacionālo parlamentu kontrolas darbu. Daži piemēri. Eiropas likumdošanas process aizņem uh, ilgu laiku, tad jūs redzat vidēji, cik nepieciešams laiks, lai pieņemtu direktīvas regulas. 96. gadā bija nepieciešams viens gads, lai lēmtu par kādu regulu lēmumu. Pagājuši gadu gandrīz divi gadi ir vidējais rādītājs. Ievērojami ir pagarinājies laiks, kad uh, tiek pieņemts lēmumi, un tas sarežģīja darbu nacionālajiem parlamentiem, jo tad ir jautājums, kurā brīdī nacionālajiem parlamentiem ir jāiejaucas, vai tad, kad komisija nāk lajā ar likumu priek, priekšlikumu, vai tad, kad notiek uh, sarunas, gala sarunas par šo tiesību aktu. Uh, Daudzi teksti, kas šodien tiek piedāvāti, tiks pieņemti tikai pēc tam, kad būs noticis balsojums par jaunu vairākumu. Līdz ar to tiešām ir arī problēma par šo kontinuitāti. Otra problēma nākamajā attēlā. Otra problēma, kas ir saistīta ar esošo pārvaldību, tie ir dati, kas jums visiem labi zināmi. Tās, kā lielākā daļa parasto likumdošanas uh, lēmumi tiek pieņemti pirmajā lasījumā un nevis otrajā lasījumā. 2017. gadā tie bija 93% no Eiropas Savienības likumdošanas, kas tika pieņemti jau pirmajā lasījumā. Un tam ir arī savas problēmas Nacionālo uh, parlamentu darbā. Nacionālajiem parlamentiem ir grūti pielīties šajās sarunās, jo šīs sarunas ir necaurstīdīgas, slepenas, tur ir trialogi, piedalās uh, padomu komisija parlaments, līdz ar to Nacionālajiem parlamentiem ir grūtāk piedalīties, arī pētniekiem grūtāk uh, izsekot, arī žurnālistiem, pilsoņiem grūtāk ir mazāk plurālisma. Uh, Tas arī ļoti grūti, padara ļoti grūtu šo parlamenta plurālo izpausmi. Un noslēgumā četri punkti. Nacionālajā parlamentā ir ļoti aktīvi, Eiropas līmenī daudz vairāk nekā iepriekš, daudz vairāk nekā mēs to bijām iedomājušies. Viņi izmanto pilnībā savas pilnvaras. Uh, taču viņus visai maz atbalsta Eiropas Savienības pārvaldības uh, politika un arī šis, šī agrīnā brīdināšanas sistēma ir neveikla. Uh, tad arī mēs redzam, kā Nacionālo parlamentu loma nosaka nacionālā sistēma, tas, cik aktīvi un par ko viņi atbild nacionālajā līmenī. Taču es domāju, ka mēs noteikti varam rast arī kopīgas līdzdalības metodas Eiropas līmenī. Šīs, šī zaļā kartiņa, manuprāt, ir ļoti daudz sološa šajā sakarā. Un pēdējais jautājums, vai mēs joprojām varam izvēlēties uh, šo māņu stratēģiju. Tātad tas ir, jā, piemēram, uz, uzīmējot uz uh, sienas kādu logu, kad jums liekas, ka tas ir īsts logs, bet, vai, bet tas tā īstenībā nav. Tātad ir tādi māņi, tad mēs liekam domāt, uh, ka parlamenti rīkojas, bet tie drīzāk ir parlamenti ierēģi un nevis deputāti, kas uh, rīkojas. Tad agrīnā brīdināšana ir ļoti sarežģīta un arī atļaušos to teikt šeit, respektēt pilnībā Eiropas parlamentu. Bieži vien tāds ir arī dialogā starp Eiropas parlamentu un nacionālajiem parlamentiem. Bieži vien šis ir tāds kurlo dialogs, kas nedarbojas. Nu, piemēram, sārunas, kas pašlaik notiek par uh, 13. panta starp parlamentāro fórumu nākam nedēļ acīm redzot not noteikumi tiks pieņemti šajā formā un pēc divu gadu smagām diskusijām. Es nerunāju kā akadēmiķis, bet gan kā pilsonis. Godātie parlamentārieši, man tiešām liekas tas šokējoši, ka ir nepieciešami divi gadi, lai pieņemtu procedūru noteikums. Es domāju, ka te politiķi nav gluži savu uzdevumu augstumos Un tomēr vajadzētu Eiropas parlamentā un nacionālajos parlamentos paredzēt vieglu procedūru, atvieglotu fórumu, um, kur sadarboties. Paldies! Thank you very much, uh, Professor Rosenberg. Liels paldies, Profesor Rosenberg. Un nākošais, uh, kas uzstāsies, būs uh, Filips Poirjē, kas pārstāvu Sorbonas Universitāti Parīzē. Paldies, priekšādātājs kundze, paldies par uzaicinājumu ierasties. Varbūt mēs varētu pievērsties uzreiz pirmajiem slaidiem, un es uh, varētu jums pastāstīt uh, šo idalīt uh, eh, šo manu uzstāšanos četrās daļās. Pirmā kārtām runāsim par parlamentu lomu, otrām kārtām par Eiropas līkumiem un Treškārt, es domāju, ka mums ir jārunā arī par ekonomisko pārvaldību un nacionālajiem parlamentiem. Un beigās, ceturtais, mums ir jāpaskatās uz to, kādi priekšlikumi ir paredzēti, lai uzlabotu uh, parlamentu darbību. Uh, Eiropas Savienības pārvaldībā. Mums ir jāpaskatās, uh, kāda ir šī autonomija, un šeit ir vairāki elementi. Mums vajadzētu paturēt prātā vairākas lietas. Proti, mums ir jādomā par likumdošanas eh, eh, darba kārtības noteikšanu, par parlamentāriešu darbu un, protams, mums ir jādomā, jādomā arī par budžeta kontroli. Es eh, gribētu pievērsties jo īpaši šiem četriem elementiem. Varbūt mēs varētu pievērsties tagad nākamajam uh, slaidam. Akadēmiskajā literatūrā runā par to, ka notiek deparlamentizācija, proti uh, Eh, politiskajā dzīvē parlamentu loma visās 28 dalībvalstīs samazinās. Tas notiek dažādu iemeslu dēļ, un galvenokārt tātad visu lomu uzņemas izpildvērā. Eiropas pārvaldībā Tātad šī Eiropas pārvaldība ir tikai viens no piemēriem uh, parlamentu lomas samazināšanai. Mēs varam konstatēt arī to, ka parlamentu lomas samazināšanās saistās ar šo jauno korporatīvismu, ar eh, jauno eh, krīzi, kas tikko ir pieredzēta ekonomikas un budžeta lomā. Tāpat arī mums ir jādomā par ekspertu komiteju lomas pieaugšanu un ārējo izvērtējumu pār eh, politiskajām aktivitātēm un arī budžeta aktivitātēm. Nākamais slaids. Pārējie elementi. Fragmentizācija noved pie tā, ka parlaments ir tikai daļa no kopējās sistēmas. Šī sistēma tiek moba, monopolizēta, un šeit galveno uz, lomu uzņemas valdības un arī dažkārt komisija. Tāpat arī uh, izdevumi tiek zināmā veidā privatizēti. Nacionālajos parlamentos un arī Eiropas parlamentā uh, mēs redzam, ka galvenokārt vajadzētu domāt par dialogu izveidošanu ar institūcijām. Tām tiek pievērsta eh, arvien lielāka prioritāte, un tāpat tiek runāts arī par parlamentu sadarbību. Ja mēs paskatāmies uz uh, visu uh, šo līgumu kopumu, tā skaitā Lisabonas līgumu, tad šis process ir ļoti lēns, tas ir neefektīvs, un ir arī sarežģīti iesaistīt uh, parlamentus šajā darbā. Ja mēs domājam par Lisabonas līgumā tālāko virzību, tad esmu varbūt lielāks pesimists nekā mani pārējie kolēģi. Mēs drīzāk te varētu domāt par nacionālo parlamentu lomu samazināšanos nekā palielināšanos pēc Lisabonas līguma ieviešanas. Nākamais slaids. Kā jau atgādināja mūsu kolēģis Rozenbergs, šeit parādās dažādi kontrols līmeņi nacionālajos parlamentos. Šeit ir ļoti atšķirīgi pārbaudas līmeņi, kā nacionālajie parlamenti kontrolē Eiropas politiku. Līdz ar to sadarbības starp parlamentiem kļūst arvien sarežģītāka. Dalībvalstu parlamentiem nav vienādas metodas, nav vienāda politika, nav vienādas pilnvaras Eiropas politikā, līdz ar to to vīzija ir ārkārtīgi atšķirīga. Akadēmiskajās debatēs bieži vien runā par to, vai Lisabonas līgums ir pabeigts process vai nē. Tātad te ir runa par institucionālajām reformām un arī par demokrātiskajām reformām. Un atšķirīgos punktos, protams, šis Lisabonas līgums vēl ar vienu ir atvērts. Te daudzas lietas nav pabeigtas attiecībā uz nacionālajiem parlamentiem. Es, protams, neiedzināšos detaļās, jūs visi tās zinat, bet, piemēram, 12. pāntā Lisbonas līgumā ir uzskaitīta vesela virkne dažādu funkciju, kur ir atzīta arī Nacionālā parlamenta loma. Un nākamajā slaidā mēs varēsim saprast, ka tiek jautāts par to, ko īsti ir devis Lisabonas līgums. Vairāki autori uzskata, ka Eiropas parlaments uzņemas lielāku lomu nekā nacionālajie parlamenti. Tas ir tāds kā paradoks, Šeit eh, nav runas par to, ka nacionālajiem parlamentiem būtu lielāka vara attiecībā uz savām valdībām nekā uz Eiropas līmeni. Tāpat eh, ir jāatcerās par dalībāsu transponēšanu. Galu galā eh, parlamentu viena no galvenajām lomām ir tieši Eiropas direktīva transponēšana. Tāpat ir arī diezgan lakonisks piebildes par to, ko nacionālajie parlamenti var darīt attiecībā uz subsidiaritāti. Ja mēs paskatāmies uz šiem uzdotajiem jautājumiem, tad mēs varam saprast, ka, protams, tiek atzīta sadarbība starp eh, nacionālajiem parlamentiem Lisabonas līgumā, taču eh, šīs eh, sadarbības struktūras pārsvarā ir neformālas, tātad te, te ir runa par noteikumu sagatavošanu starp parlamentārām sanāksmēm vai arī par uh, vienkāršām neformālām uh, attiecībām starp uh, dalībvalsts parlamentiem. Tas nozīmē, ka uh, vajadzētu nākamajās līguma reformās uh, šīs attiecības padarīt daudz formālākas un iedibināt reālo starp parlamentāru sadarbību. Tagad pārlaiksim uz nākamo slaidu. Ja mēs uh, paskatāmies uz subsidaritātes kontroli, tad uh, Mēs redzam, ka tikai 10-15% no eh, kopš 2010. gada eh, no komisijas priekšlikumiem ir eh, piešķīruši kaut kādu lomu subsidiritātei. Jā, protams, šī loma ir varbūt sarežģīta un to ir grūti ies, īstenot, bet tas saistās arī ar komisijas veikto politiku. Mēs varam konstatēt, ka 2014. gadā ir tāda viegla palielināšanās, un komisija arī pati atzīst, ka eh, komisija eh, bija tuvu savu mandāta beigām, līdz ar to likumdošanas aktivitāšu bija daudz mazāk. Kā jau atgādināja mūsu kolēģi, Skandināvu parlamenti ir eh, īpaši labi pārstāvēti subsidiritātes kontrolē, un Noiholds kundze arī norādīja, ka tas saistās ar uh, tieši substrātas pār, pārbaudēm attiecībā uz direktīvām. Tāpat arī parlamentiem nav vienādas prioritātes attiecībā uz subsidiācijas kontroli. Tas nozīmē, ka tiek piemērot atšķirīgi kritēriji subsidiaritātes kontrolē. Otri, otrs elements uh, - atzinumi bieži vien uh, daudz eh, lielāku uzmanību pievēršai subsidiritātei un dažkārt eso šo subsidiritāti skata pēc mazliet atšķirīgas definīcijas nekā ir paredzēts līgumā. Tas nozīmē, ka ne visiem ir vienādas vadlīnijas, un līdz ar to šīs subsidētas kontrole ir e, daudz atšķirīgāka, un tās rezultāti arī dzen. Ja mēs paskatāmies uz akadēmiķu debatēm par subsidiaritātes kontroli, tad šis jaunais mehānisms varētu uzlabot subsidiaritātes kontroli, tad šeit nav runa par veto. Tas arī nebūtu vēlams. Daži autori, kas ir drīzāk juristi, nevis politiķi, uzskata, ka substitātes kontroli galvenokārt ir izgudrojuši valdību pārstāvji, un šī kontrola ir daudz noderīgāka valdībām nekā pašiem parlamentiem. Tagad eh, trešais virziens. Um, neiedzināšos visās detaļās, bet slaidījums būs pieejami, varēsiet tos izlasīt. Tad, kad mēs eh, paskatāmies uz atšķirīgajiem paktiem, kas ir pieņemti kopš 2009. gada par uh, budžeta un ekonomisko pārvaldību, šeit parādās dažādas grūtības. Dažkārt tiek izmantota starpvaldība metode un dažkārt eh, kopienu metode, un dažkārt tiek dota priekšroka starpvaldību metodei. Tas nozīmē, ka parlamenti vairs eh, īpaši nevar kontrolēt to, kas notiek ekonomikas un budžeta lomā. Gribēju vēl pateikt trīs lietas par šo līgumu kopumu un par eh, ekonomisko pārvaldību Pirmajā plānā mēs tā progresīvi eh, virzāmies uz budžeta deparlamentizāciju. Un tas notiek eh, vairāku iemeslu dēļ. Vispirms, kopš pēdējā līguma, tad, tad par uh, stabilitāti, šī līguma galvenais elements, šī līguma as bija Eirozona Tātad Eirozonas līderu samits. Diemžēl, e, neskatoties uz to, ka pastāv dažādas normas, e, šīs e, samits netiek kontrolēts no dalībvalstu parlamentu puses. Tātad šeit var runāt par tādu kā racionalizēto parlamentizāciju Eiropas Savienībā. Ja ir runa par starpvaldību līgumiem, tad šeit tiek ierobežota Nacionālo parlamentu loma budžetu kontrolē. Varbūt pat varētu slavēt, ka tiek izveidotas finanšu padomes katrā parlamentā, lai domātu par reformām un stabilitāti. Šīs finanšu padomes ļoti bieži atņem parlamentiem lomu. Pārliekšu pāri vēl dažiem slaidiem un uh, pastāstīšu par priekšlikumiem par pašreizējo situāciju, lai tālāk varētu nonākt pie secinājumiem. Ja mēs tagad paskatāmies uz šiem dažādajiem priekšlikumiem, kas paredz uh, Nacionālā parlamenta lomas uzlabošanu Eiropas līmenī, kā jau norādīja mani kolēģi, Nacionālā parlamenta līmenī ir ļoti liela aktivitāte, uh, atru, mēģinot atrast labākus mehānismus, kā darboties Eiropas līmenī, piemēram, Nīderlandes parlamenta ziņojums, tāpat arī Lordu palātas pētījums, Dānijas parlaments ir iesaistījies šajā darbā un arī Kosak. Visā šajās aktivitātēs mēs redzam, ka ir ļoti liela diferenciācija, pat pretrunas um, opozīcija un trūks vienprātības Nacionālo parlamentu vidū. Mēs redzam arī, ka pastāv konkurence, kuru uh, izstrādā izpildvāra. Tātad e, šis e, ekonomiskās un monetārās savienības ziņojums, kas pēc tam nesen tika publicēts. Tātad mēs šeit redzam ļoti lielas atšķirības starp izpildvaru un e, dalībvalstu parlamentu aktivitātēm attiecībā uz parlamentu lomas uzlabošanu. Pieminēšu pāris piemēru un tad uzmanis secinājumi. Kostakā tika uzsākt zaļā karte. Un tas parāda to, ka šis jautājums ir tāds divdomīgs. Ne visus parlamentus interesē šīs zaļās kārtītas izmantošana. Liela daļa parlamentu vēlas izmantot šo zaļo karti, bet ja mēs paskatāmies uz šiem atšķirīgajiem viedokļiem, tad ir skaidrs, ka šīs gaļās kartes nevar likt viens un tās pašas lietas visos parlamentos. Mēs redzam arī, ka parlamenti var vienoties par to, ka ja Lisabonas līgums ir piešķīris daudz informācijas un piešķīris arī lielas tiesības saņemt informācijas, tad uh, ir grūtības šo informāciju apstrādāt. Ja ir pārāk daudz informācijas, tad parlamentārais darbs tiek nogalināts. Tāpat arī trūkst uh, vienošanās starp uh, šīm dažādajām iesaistītajām pusēm. Tāpat ir vēlme nodrošināt labāku interaktivitāti starp komisijas dienestiem un parlamentiem, starp uh, dažādām iesaistītajām pusēm. Un tāpat ir vēlme nodrošināt arī lielāku atbildīgumu no valdības puses pret uh, parlamentārajām komitejām. Vēl pēdējais pirms secinājumiem. Gan visos šajos ziņojumos un diskusijās parādās kāda cita svarīga uh, lieta. Kāda loma ir šīm parlamentārajām komitejām? Šķiet, ka šeit parādās vienprātība. Tas nozīmē, ka Eiropas lietu komitejām vairs nav tik liela specializācija. Lielāka loma tiek piešķirta nozaru komitejām, lauksaimniecības transportā un tam līdzīgi. Tātad eh, rodas tieši dialogs starp specializētajām parlamentu komitejām Uh, tad lauksaimniecības un mans pieminētām transportu un tā tālāk. Pēdējais slaids. Dažas pārdomas. Nacionālo parlamentu heterogenītāte, tāpat arī deparlamentizācija un tas, ka trūkst kopējas stratēģijas nacionālajiem parlamentiem kopējās Eiropas struktūrās. Lisabonas līguma formālisms un ekonomiskās pārvaldības pakta formālisms šo darbu padara sarežģītāku. Valdībai līdz ar to vairs nav jāatskaitās parlamentu priekšā. Eiropas parlaments eh, savukārt eh, nespēja uzņemties savu lomu, kāda tagad tam ir piešķirta eh, ekonomiskajā pārvaldībā. Ir jāveic daudz darba, lai nodrošinātu to, ka visi šie instrumenti attiecībā uz kontrolēm ekonomiskajā pārvaldībā parlamentos tiktu izmantoti labāk. Ja runa par lomu sadalījumu starp parlamentu un uh, dalībvalstu parlamentiem, tad eh, šeit ir atšķirīgi viedokļi, un līdz ar to izpildvarai savukārt ir ļoti skaidra darba kārtība, viņas ko, ļoti skaidri zina, kas būtu jāpaveic, līdz ar to uh, tai ir daudz vairāk perspektīvu un informācijas par tālāko darba kārtību nekā parlamentiem. Paldies! Like to... Cienījamie kolēģi, es vēlētos paskaidrot arī mūsu kolēģiem no dalībvalstu parlamentiem, kāda ir uzklausīšana tradīcija Eiropas parlamentā. Jūs tiekat aicināti ne tikai izteikties, bet arī uzdot jautājumus ekspertiem, un e, tas ir tāpēc, lai mums būtu dialogs, interaktīvs dialogs, un mēs arī lūksim ekspertiem uh, atbildēt, reaģēt, tā kā ja jūs vēlaties uzdot jautājumus, eh, laipni lūgt, un tieši tādēļ jau tie eksperti mums šeit ir. Un pirmais, kas ir pieteicies runāt, ir mūsu tur kolēģis Tālips Kučuksankungs. Liels paldies, man uzstāšanās būs pavisam īsa, un man arī būs jautājums. Prezentācijās mēs eh, koncentrējamies uz institucionālo līmeni un dažādiem mehānismiem. Uh, kas attiecas uz Eiropas institūciju pāraudzību. Bet kādas lietas šeit šie pietrūka? Līdzdalības līmenis parlamenta vēlēšanās. Iepriekšējās vēlēšanās tas bija apmēram 42,5%. Un arī dalībvalsts nacionālajās vēlēšanās, ja mēs palūkojamies uz ES geogrāfiju, tendence ir līdzīga, tā ka ir arvien e, mazāk interesi par politiku un krītas politiskā līdzdalība. Un tādēļ es domāju par to, vai tas norāda uz to, ka cilvēki zaudē ticību Eiropas projektam un Eiropas politikai 28 dalībvalstīs. Tas būtu jāņem vērā, tad, kad mēs runājam par caurskatāmību, par atbildību, par to, kā cilvēku uzlūko Eiropu, vai viņi jūtas kā Eiropas daļa. E, ja viņiem nav pieejas informācijai, e, šķiet, ka procesi var būt jāveic savādāk. Tas ir kaut kas, par ko Eiropai būtu jāsāk satraukties. Un tātad mans jautājums ir saistīts tieši ar šo aspektu. Uh, Es gribētu jautāt, vai pētnieki ir aplūkojuši šo aspektu kā kaut ko tādu, kā varbūt pietrūkst Eiropas Savienības diskusijās, kā piemēram līdzdalība cilvēku pārstāvniecība tiešā demokrātija. Liels paldies! Rumānijas pārstāve Bečas kundze. Paldies, priekšsēdētāji! Es eh, vēlējos eh, sasiet, ka ir ļoti svarīgi stiprināt dialogu starp nacionālajiem parlamentiem un Eiropas parlamentu. Un Rumānija, cits starpā savā apakšpalātā, Eiropas lietu komitejā, eh, kuru man ir tas gods vadīt, mēs ne tikai izstrādājam atzinumus, kurus sūtam Eiropas komisijā, bet katru mēnesi mēs organizējam arī pilsoņu konsultācijas par jaunākajām debatēm, piemēram, par migrāciju, Junker plānu, enerģētikas savienību, un biju ļoti pārsteigta par šo te eh, Rozenberga kunga komi, komentāru saskaņā, ar kuru Rumānijas parlaments nav aktīvo parlamentu vidū. Tad, kad es paskatos eh, šo te eh, komisijas pēdējo grafiku, Rumānija ir otrā aktīvāk, otrs aktīvākais parlaments, tā kā var jau būt prezentācijās būtu jāizmanto kaut kādi aktuālāki dati, nevis novecojuši dati. Eh, Rumānijā mums ir eh, likums, kas nosaka eh, sadarbības pienākumus starp prezidentūru, Eiropas lietu komiteju un valdību. Lai gan sākumā varbūt viss negāja tik lūdzi, gal galā lietas ir attīstījušās un uh, īpaši, kas attiecas uz parlamentāro kontroli par Eiropas lietām, sadarbība ir ievēram uzlabojusies. Prezidentūrai pēc katras Eiropas padomes ir jāinformē par saviem secinājumiem mūsu komiteju. Par darbu dokumentiem runājot, jā, mums tiešām nebija pietiekuši daudz laika to izstudēt, bet 9. un 10. punkti mums rāda problēmas Vēlējos vērst jūsu uzmanības faktu, ka dalība valstu parlamentu loma Eiropas lietu kontekstā ir uh, lielāka nekā tikai kontrola pār savu valdību. Uh, tas ir arī kontrola pār noteiktām Eiropas struktūrām. Šeit es varētu minēt sārunas, kuras notiek pār Eiropola regulas grozīšanu. Uh, arī šajā virzienā būtu jāizvērš plašāk darbība. Es domāju, ka šīs, šie divi punkti būtu jāpārstrādā, lai uzsvērtu ciešāku sadarbību starp nacionālajiem parlamentiem un Eiropas parlamentu, lai dalību valstu parlamentu pienesums būtu būtiskāks un vērā ņemamāks kas attiec uz subsidiaritāti, eh, mums ir tātad astoņas nedēļas vēl atbildu sniegšanai, bet jums nešķiet, ka būtu labāk izveidot labāk, labās prakses un pieredzes eh, sistēmu eh, gadījumos, kad ir patiešām būtisks ieguldījums, kas būtiski var mainīt kaut ko tad šāda veida dokumentus mēs labprāt saņemtu pat tajos gadījumos, kad astoņas nedēļas būs pagājuši. Tā kā katra parlamenta ieguldījums ir svarīgs. Un vai jums nešķiet, ka mūsu sanāksmēm pēc tam vajadzētu arī pasakot, kas notiek ar tajās pieņemtiem lēmumiem, uh, mēs runājam par būtiskām lietām un faktiski daudz no šiem paziņojumiem un um, šīm lietām, par ko mēs šeit runājam, um, šīm lietām vajadzētu sekot, būtu jānodrošina pēctecība. Uh, paldies un apsveicu ar šīs sanāksmes organizēšanu. Liels paldies, Ričards Korbē, nākamais. Paldies! Galvenais vēstījums, ko es uztvēru no šīm diskusijām eh, šajā priekšpusdienā un tagad, eh, patiešām vislielākā problēma ir eh, saturs, nevis subsidiaritāte. Ir nepieciešams, lai parlamenti varētu izskatīt saturu un tad ietekmēt kaut kādā veidā šos priekšlikumus, jo praksē subsidiaritāte ir ļoti reti ir problēma. Protams, ka reizēm tā ir jāaizstāv, bet visbiežāk tas tā nav. Sešos gados, eh, kopš darbojas agrīnās um, brīdināšanas eh, mehānisms, uh, dzeltenās kartītes slieksnis ir sasniegts tikai divas reizes un oranžās kartes uh, slieksnis nav bijis sasniegts nekad. Un tas nav tikai tāpēc, ka komisija ir ļoti uzmanīga kaut ko liekot priekšā attiecībā uz subsidiaritāti. Varbūt jā, varbūt nē, droši vien, ka jā, taču laikam ritot pieaugošā Eiropas Savienības likumdošanas priekšlikuma proporcija un esošās likumdošanas grozīšana faktiski aizņem šeit daudz vairāk uh, vietas nekā jaunu eh, tiesību aktu radīšana. Un ja mēs gatavojamies mainīt esošos tiesības aktus, tad mums jau ir bijusi eh, diskusija par to, vai mums ir vajadzīga Eiropas līmeņa likumdošana šajā jomā vai pietiek ar nacionālo. Un līdz ar to parasti nerodas problēmas ar subsidiaritāti. Jebkurā gadījumā, jebkurai uh, Eiropas Savienības likumdošanai ir jābūt uh, jāsaņem priekslik, eh, piekrišana no vismaz divām trešdaļām dalību valstu ministra, tas būtu 67%, eh, tātad atbildīgajiem ministrijam padomē. Un subsidiaritātes eh, principa pārkāpšanas iespēja ir samazināta šādā veidā. Uh, Tā kā iespēja pieņemt kaut kādas tiesību aktus, kas pārkāp subsidiaritātes princips, ir Eiropas eh, Savienībai diezgan eh, māza. Tā kā drīzāk vajadzētu satraukties par saturu un nevis par subsidiaritāti kā tādu Eiropas līmenī, caur politisko dialogu, caur um, dažādiem pienesumiem, veidojot eh, to nostāju, kādu ministrs ieņems padomē un tas būtu jādara pirms došanās uz padomi un eh, nevis pēc tam, kad ministrs ir atgriezies eh, no padomas sēdes. Tātad tieši par to parlamentam būtu jādomā, kad viņi gatavo savus ministrus. Bet eh, neskatoties to, ka subsidiaritāte parasti nav problēma, mēs pēkšņi dzirdam, ka kāds premjeras apgalvo, ka mums ir vajadzīgs sarkanās kārtīgas procedūra. Nu jā, labi, lai tā būtu, parasti tas problēmas neradīs, jo nebūs nekādu priekšlikumu, kas vispār uh, Uh, aktivizē sarkanās kartītes uh, procedūru, bet tas tomēr ir tāds drošības vārds, ka ir iespējams uh, nolikt uz bremzēm priekšlikumu, kas apdraud subsidētāts principu. Paldies! Lielas paldies! Es kā priekšsēdēt izmantošu savu privilēģiju un uzdošu jautājumu. Tātad jūs sacījāt, ka Tātad, ja jūs, kā jums šķiet, vai šis te sarkanās kartītes, eh, šī te sistēma varbūt var iet tālāk nekā, nu, to var attiecināt arī uz citām lietām, ne tikai uz subsidiaritātes pārkāpumiem. Nu, jā, tas tā varētu būt. Rieaumēna. Nākamā runātāja. Jā, runāšu Nīderlandiešu valodām. Jā, nu vispirms gribēju vērsties pie uh, sava turku kolēģa. Es biju referente par Turciju, un jūs esat, jūs valstī novērojam milzīga polarizācija. Un, jā, jūsu valstī aktivitāte vēlēšanās tiešām ir augstāka nekā uh, Eiropas demokrātijas valstīs. Un tad, kad jūs runājat par sliekšņiem un eh, par iesaistīšanos un tā tālāk, eh, tad ir jādomā par to, kāda ir politiskā situācija un politisko spēku sadalījums eh, Turcijā. Es gan domāju, ka par subsidiaritāti tomēr ir jārunā. Uh, Es nepiekrītu uh, tam, ka tā nav problēma. Es eh, arī negribu piekrist Luksemburgas ekspertam par to, kurš eh, par tik negatīvu attēlojumu. 90. gados, kad tā spēkā Māstriktas līgums, tad faktiski parlamenta kompetences bija tādas eh, stipri atšķaidītas un eh, pakāpeniski parlamenta eh, pilnvars ir ievērojami pieaugušas un šis, lēm, šis attīstības scenārijs jāņem vērā. Ir jādomā arī par to, kāds ir tiesību aktu saturs. Šeit es piekrītu iepriekšējiem runātājiem. Un es ļoti ceru, ka mums tiešām ir jāstrādā tādā virzienā, kā minēja ir kolēģis, domājot par uh, saturu. Uh, tālāk vēlējos vērsties pie uh, e, Dīderlandiešu un Franču ekspertiem. Kādā veidā Eh, dalībvalstu parlamentu eh, deputāti eh, cenšas izveidot sadarbību ar Eiropas parlamentu deputātiem. Piemēram, Nīderlandes parlamentā parlamenta deputāti tiek uzaicināti uz Hāgu, tad viņiem ļauj 5 minūtes teikt runu atbildīgajā komitejā Nu, jāsaka, bet pēc tam, protams, eh, neko daudz eh, nevar ietekmēt sarunās, un tāpēc es nekad neesmu izmantojis šo iespēju. Bet es zinu, ka Vācijā tas tiek organizēts, piemēram, savādāk, kad eh, vācu deputāti kopā ar Eiropas parlamenta deputātiem no Vācijas kopā darbojas ekspertu komitejās. Paldies! Thank you very much! Liels paldies! Jā, paldies. Itālija ir viena no tām valstīm, kas ļoti daudz strādā pie tā, lai iesaistītu parlamenta deputātus uh, lēmumu pieņemšanā. Uh, un valdībai, valdības ministri, kas piedalās padomu sēdēs, tiek aicināts parlamentu sēdēm pirms un pēc padomas. Un parlamenta iesaistīšana ir absolūti obligāta. Arī konstitucionālā reforma, kas pašlaik eh, tiek apspriesta un nonākusi jau beigu fāzē, rīt sāksies apspriešana asamblēs līmenī. Pirmo reizi konstitūcijā tiek nostiprināts eh, pienākums parlamentam piedalīties Eiropas likumdošanas izstrādē kā arī parlamenta atbildība eh, par eh, dalību padomēs un lēmumu ietekmēšanu. Un pieredze parlamentā rāda, ka diskusijas un veids, kādā parlaments eh, vēršas pie valdības pirms Eiropas padomas sēdēm un diskusijas debatas, kuras mums ir pēc tam, kad valdība atskaitās par padomas darbu, par darbu padomē, uh, izskata tādas vispārīgas tēmatus, kas arksturo valsts attiecības ar Eiropu, vispārējo politiku. Un es gribētu teikt, ka šeit tajā visā pietrūks tādas padziļināts analīzes. Valdībā ir tāda tendence vienkārši informēt par tēmatiku, taču debatas ļoti reti ļoti koncentrējas uz kaut kādām konkrētām lietām. Tāpēc mans jautājums vairāk attiecas uz salīdzošu analīzi šajā sakarā. Ja arī citos parlamentos notiek, vai citos parlamentos tas notiek līdzīgi, vai arī attiecībās ar parlamentu un Eiropas Savienības parlamentu un ir tāds detalizētāks attiecības, īpaši runājot eh, par eh, sanāksmēm pirms eh, padomēm. Lūk, šī iesaistīšanās vispārējā stratēģijas izstrādē ļoti reti tas notiek, nu, tādā detalizētā līmenī, un praktiski mums tā kā parlamenta procedūrā pat pietrūkst instrumentu, lai to darītu. Un e, ļoti bieži padomas arī tiek sasauktas, tiek sasauktas arī ārkārtas padomas nu, daudzās situācijās, kad ir ļoti grūti ieplānot sagatavošanos šādām padomēm. Un varbūt akadēmiskajā vidē ir diskusijas par to, kā var šeit kaut ko uzlabot. Paldies, un tālāk Ramons Hauregi no Spānijas e, Eiropas parlamenta deputāts. Paldies! Viss Pirms es vēlējos pateikties visiem ekspertiem par viņu prezentācijām. Es domāju, ka viņi praktiski skāra vissvarīgākos aspektus attiecībā uz subsidiaritāti un Nacionālo parlamentu līdzdalību. Un man ir trīs jautājumi. Vispirms. Tad kad jūs eh, spriežat par to, kas notiks padomē, zinot, ka padomas ietekme pēdējos gados ir ievērojami pieaugusi. Un starpvaldību uh, pieeja ļoti bieži uh, ir prevalējoša pār kopienas uh, pieeju. Kas tad īsti notiek nacionālajos parlamentos? vai parlamenti formulē fiksētu nostāju savu valdību pārstāvjiem. Nu, saistošs mandāts varbūt ir uh, pretrunā ar demokrātijas normām, bet man ir jautājums, vai uh, pirms padomēm ir daudz parlamenti, kas saista savu ministru rokas. Kā tas īsti notiek? Es domāju, ka Eiropas parlamentam darētu zināt, kā tas tur īsti notiek. Uh, jūs rādījāt arī tādu interesantu statistiku par sanāksmēm un aktivitātēm un tā tālāk. Kas notiek ar tām sanāksmēm, kas notiek pēc padomas mm, sēdēm? Vai dalībvalstu parlamentu debatēs deputāti šīs, šos jautājumus apspriež tādā savā nacionālajā griezumā, un vai viņi aizmirst par Eiropas dimensiju šajās te debatēs, tādēļ, ka vietējais spiediens ir pārāk liels. Un visbeidzot, kāda ir reģionālo parlamentu loma tādās valstīs kā, piemēram, Vācija? Vācija ir ļoti laba pieredze eh, subsidiaritātes eh, realizēšanā. Nu kā astoņu nedēļu laikā federālo zemju eh, parlamenti var iesaistīties procesā? Jo federālo zemju valdības ir tās, kuras reāli darbojas. Paldies, priekšsādātāji. E, es gribēju uzdot eh, Noholds kundzei jautājumu par to, kā parlamentis strādā ar izpildvaras pārstāvjiem. Es, protams, zinu, ka pieredze ir dažāda. Ir dažādas konstitūcijas dažādās valstīs. Un jautājums Kas tad rada šīs atšķirības? Vai tā ir konstitucionālā uzbūve vai kultūras eh, atšķirības un tradīcijas? Un kā mēs varam uzlabot šo visu procesu? Jūs minējāt arī pieju informācija ex ante. Mums ir protokols, kas ir noslēgts starp uh, valdību un uh, parlamentāro komisiju, kas atbild par Eiropas lietām, un pēc prezidentūras mēs to uh, analizēsim šo sadarbību, jo mums šķiet, ka mēs šeit nedarām visu, kas iespējams. Mūsu komitejas sēdēs pirms katras komitejas padomas tematika ir mūsu darba kārtībā, un ministram ir jāierodas pirms un pēc padomas Eh, manuprāt, tas ir ārkārtīgi eh, svarīgi. Eh, Rozenbergs. Es jūs piekrītu tam, ko teicu arī šorīt. Tātad šis mainstreamings ir ļoti svarīgs. Kad es arī dodos uz Briseles, redzu, ka mēs esam tāda neliela elite nacionālajā parlamentā, kas strādā ar Eiropas jautājumiem. Tādēļ mums bija arī Luksemburgā diskusijas par to, lai mums nebūtu kaut kāds atsevišķs Eiropas komisārs. Vi, mēs saņemam visu informāciju uh, no Brīseles, un tad mūsu komiteja pēc tālāk visā parlamentā izsūta šos dokumentus, lai tiešām būtu tāds uh, mainstreamings. Tad man arī prieks, ka izminējāt arī šo zaļo kārtiņu, un ka to var darīt arī negrozot līgumus. Jūs uh, neesat kritis tajā. Uh, Uh, slazdā, kurā daži cilvēki, kur ir pret zaļo kartiņu un uh, kur vēl slēgums būtu tiesības piedāvāt priekšlikumu, bet par to nav runa. Man ir jautājums arī poriekungam. Jūs negatīvi izteicāties arī par šo parlamenta lomu samazināšanu. Un es nezinu, varbūt tās drīzāk ir uh, saistīts ar to, ka nacionālai parlaments nav pietiekami ambiciozi un neemancipējas pietiekami Es negribētu runāt par, par Nacionālo parlamentu lomu samazināšanu. Ko jūs par to domājat? Varbūt tas ir emancipācijas trūkums. Kad es runāju par emancipāciju un to noslēgšu, tas Eh, šodien tas tā nav, bet bieži vien es piedalošos starp parlamentu pasākumos un es konstatēju, ka ir kolēģi no dažādām valstīm, neminēšu tagad valstis, bet ir bieži vien cilvēki, kas ātri nolas savas runas, eh, kas, manuprāt, ir uzrakstīts dažkārt ārlietu ministrijās, bet tas nav parlamenta. Eh, tā nav parlamenta loma. Es domāju, ka parlamentiem ir jāemancipējas vairāk, un tas arī palīdzēs nacionālajiem parlamentiem labāk sadarboties ar mums un sekot tam, kas notiek šeit un Strasbūrā. Paldies! Dvarte Markeškungs. Dziekuji, Mr. President. Paldies, priekšsēdētāji. Es savā uzstāšanās es gribētu atbalstīt zaļās kartītes pieeju. Manuprāt, mums ir nepieciešams arī padziļinātas debatas. Un ņemot vērā daudzu ko, kolēģi izteikums, eh, šie visi jautājumi cilvēkiem ir eh, svarīgi. ļoti bieži eh, dažādas diskusijas eh, par Eiropas tiesību aktiem nonāk konfliktā ar kaut kādiem, teiksim, eh, kaut kādām debatēm valsts līmenī. Un mums ir īpaša komisija parlamentā, kas pēta dažādus tiesību aktus, tiesību aktu projektus bet mums varbūt trūkst iespēju informēt pietiekošā līmenī par to savus iedzīvotājus. Un ir svarīgi, lai mūsu cilvēki sajustu, ka viņi ir piederīgi Eiropai, un ja mēs varēsim pievērsties šādai tematikai, tas palīdzēs uh, saturēt Eiropu kopā. Un lai iedvestu jaunu dzīvību attiecībās ar Eiropas parlamentu un dalību valstu parlamentiem. Mums ir jāstrādā ar saviem iedzīvotājiem. Hanigan kungs, jā, paldies priekšsēdētāji. Jā, man tiešām ļoti patika viss šīs uzstāšanās, un tās ir devušas vielu pārdomām. Es atbalstu uh, uh, reformas, kas tiek piedāvāt zaļās kārtas sistēmā, vēlēšana sistēmā, bet es domāju, ka mums ir jādefinē noteikti kriteriji, tad, kad mēs runājam par subsidaritātu un par to, ka noteikti, ka tā tiek pārkāpt, kas attiecas uz uzraudzību, tad mēs jau četrus gadus darbinām sistēmu un skatāmies, lai šī te uzraudzības programma saskanētu ar mūsu gada darba programmu. Mēs dzirdējām arī interesantu statistiku par, par, komen, par dažām komitejām, kā tās darbojas, kā tiek organizēts darbs pirms un pēc padomēm. Mums katru gadu ir eh, prezentācija no eh, Eiropas kustības European Movement, kas sniedz mums eh, statistisko informāciju par uh, visām šīm debatēm un sanāksmēm pirms un pēc padomas un tā tālāk, un tad mēs rūpīgi analizējam šo statistiku, un varbūt tur izskan kritika, iespējams pozitīva kritika, bet tas dod mums iedvesmu darboties kā parlamentam, kā komitejai. Daudz runātāji minēja Nacionālo parlamentu lomu budžeta sastādīšanas procedūrā. Tagad runājam par uh, budžeta uh, Um, pusgadu par Eiropas, pusgadu, pusgadu par Eiropas uh, rekomendā, par dalībvalsts specifiskajām rekomendācijām budžeta izpildē un tā tālāk. Es domāju, ka ir vajadzīgi priekšlikumi par to, kā tālāk veicināt Eiropas pusgada procesu. Un, e, manuprāt, piecu e, prezidentu uz, e, uzrunā vai paziņojumā bija priekšlikumi par to, kādā veidā uzlabot parlamentu iesaistīšanu Eiropas uh, budžeta procesā. Lords Bosfords, paldies priekšsēdētāji. Es savus komentārus pats uzrakstīju, tie ne no kurienes citurienes nenāca. Bet, lai nedaudz atšķaidītu dažas no šīm tēmām, eh, es eh, gribu atzīmēt, ka vai mums šķiet, ka visi mēs esam eh, tajā lomā vai tajā kapacitātē, lai uzraudzītu Eiropas izpildu varas lomu. Uh, Tad, kad es dzirdēju par to, ka informācijas ir par daudz, nu, es gribu teikt, tad ir jāmācās uh, izsijāt šo informāciju un uh, sameklēt atbilstošus cilvēkus, kas uh, tehniski spēj šo darbu paveikt. Tālāk, milzīgā uh, nacionālo prakšu daudzveidība, kuru atspoguļoja prezentācijas slaidi, kā arī uh, resursu pieejamība dažādos parlamentos un atšķirības resursu pieejamībā. Nu, šeit ir jābūt elastīgiem pieejot, meklējot risinājumus. Arī vajadzības ir atšķirīgas, runājot par to, pie kā vajadzētu vai nevajadzētu strādāt. Mēs sākam runāt par zaļo kartīti. Nu, tā ir iniciatīva par to, vai mums ir jāceļ kādi tiesību akti vai jāstrādā pie kādiem citiem. Nu, es te negribu arī atteikties no šī iespējamā ieroča apturēt kādu tiesību aktu pieņemšanu. Uh, jā, un tad bija runa arī par ekspost revīzijas pasākumiem. Nu, uh, šeit tiešām vajadzētu pajautāt revīzijas palātā, vai šī sistēma darbojas un vai tā ir ekono, ekonomiski izdevīga. Un uh, runājot par eh, to, vai mēs varam vai nevaram apstrīdēt Eiropas institūcijas. Nu, jāsaka, mēs neesam eh, apmierināti ar esošo situāciju un gribam kaut kādu sankciju mehānismu. Kā to visu paveikt? Ir acīm redzams, ka Eiropas parlamentam un dalībvalsts parlamentiem ir jādarbojas kopā. Un uh, tiesību aktiem noteiktās jomās vajadzētu uh, nosacīt šo sadarbības principus, nepārkāpjot eh, suvi un noteiktu iestāžu darbības pamatprincips. Un jāceras, ka visam ir politiskais uh, fons. Vēlētājiem ir vajadzības, viņi ir tie, kas veica lobby darbības, Uh, piemēram, ar sociālajiem mēdījiem, kā uh, tas tagad notiek, mums ir jābūt ātrākiem uh, Eh, cenšoties atbildēt uz vēlētāju vajadzībām. Un tas nozīmē, ka mums ir jādara divas lietas un ir jādara vairāk darba. Pirmkārt, mums ir jādarbojas tehniskajā līmenī, lai noteiktu, kā šīs tēmas vislabāk virzīt uz priekšu. Un eh, tā ir nevajadzētu būt pilnīgi vienādai pieejai, ļoti eh, diversificētiem portfeliem, kādus minēju. Un, ja mēs runājam par sadarbību vispārējā līmenī, mēs varētu vēlēties uh, attīstīt vienu tēmu, piemēram, ar diviem, trīs parlamentiem, varbūt arī kaut kādā īpašajā komitejā Eiropas parlamentā un pētīt kaut kādu vienu jomu. Uh, Eh, Lietuvānijā, kad es biju apakšanamā, mēs sastrādājāmies ar ASV kongresu par eh, GAO inženēriju, bet mums bija daudz eh, problēmu, jo mums vajadzēja dot pierādījumus viņiem un viņiem mums, un tad mēs nevarējām vienoties par to, kas būs kopējais ziņojums. Un visbeidzot, mums ir jādomā arī no politiskā viedokļa par to, kā attīstīt kopējas Eiropas un nacionālās eh, parlamentārās darbības telpu, kurā varētu turpināt visas šīs sarunas. Ir jāceļo, jātieks, jārunā, lai mums būtu arī tiesības eh, komentēt, saņemt atbildes, dot savu ieguldījumu. Un ir eh, pašiem jāizveido tas, kā kaut kāds pilnīgi dabisks jāizveido uh, šāds pieredums eh, kopā darboties, un ja mēs to izdosim, ja mums tas izdosies, tad Eiropai varbūt tas nāks par labu. Liels paldies! Eh, divi komentāri arī no manas puses un divi jautājumi ekspertiem. Viens ir saistīts ar faktu, ka Eiropas institūcijās ir kāda institūcija, par kuras neatkarību mēs visi ļoti rūpējamies, un tā ir Eiropas eh, centrālā banka. Un tieši tagad, kad tā nodarbojas ne tikai ar eh, monetāro politiku, bet arī eh, ar eh, banku savienības izveidi, banku sektoru uzraidzi, uzraudzību, jūs esat dzirdējuši noteikti par trešo banku savienības pīlāru un noregulējumu procesu, tā kā tās pienākumi kļūst ar vien plašāki Mēs daudz esam domājuši par demokrātisku likumību visos šajos procesos un ECB pienākumos, un esam nonākuši pie secinājuma, kā saprašanas eh, memorandu parakstīšana ar ECB un tās dažādajām daļām. Mums notiek regulāras uzklausīšanas, ar kuru palīdzību mēs arī uzraugām šo institūciju darbību. Tā kā pastāv šis izaicinājums mm, atrast pareizo līdzsvaru, lai nodrošinātu neatkarību no vienas puses sabiedriskā labuma vārdā un no otras puses eh, demokrātiskās leģitimitātes piešķiršana uh, realizējot parlamentāro uzraudzību. Nu, kā jūs skatāties uz šo izaicinājumu, vai jūs redzat tur kādas vājās puses, un eh, kā jums šķiet, kā šo demokrātisko leģitimitāti var nodrošināt? Tālāk, ļoti bieži mēs uh, slēdzam vienošanās, kā piemēram par Eiropas stabilitātes mehānismu, uh, fiskālo kompaktu, noregulējumu fondu un tā tālāk, kas praktiski ir startautiskas no vienošanās, kas ir ārpus Eiropas līgumiem. Mēs to saucam par intergovernmental, starpvaldību, bet eh, te no juridiskā pamata viedokļa tie tomēr ir nedaudz cita rakstura instrumenti. Un tad, ja ir, piemēram, tīri eh, starpvaldību pasākumi vai instrumenti, eh, kā eh, pastiprināta sadarbība, un šie te tīri starptautiska līmeņa nolīguma vai vienošanās. Mm, kā jums šķiet, vai visi šādi instrumenti būtu pakļaujami parlamenta uzraudzībai vienādā mērā? Uh, vai arī mums kādā veidā īpaši dramatiski būtu jārēģē, ja dalība valstis eh, paraksta kādus starptautiskus, no, teiksim, eh, instrumentus, vienojas par tiem. Eh, kā es redzu, neviens vairs nevēlas uzdot jautājumus, es došu vārdu ekspertiem, mums ir gan daudz laika, jūs varat atbildēt, nu, cik ilgi vien jums gribas. Paldies par šiem komentāriem un jautājumiem. Protams, mums, eh, kā akadēmiskās vidas pārstāvjiem, pārstāvjiem ir interesanti būt par lieciniekiem šīm debatēm, un ir jauki, ka mums ir šī iespēja veidot dialogu, jo zinātnieki un politiskā praksa bieži ir tālu viens no otra, un žēl, ka tā. Un tad, kad mēs runājam par pirmo. Uh, paziņojumu, un proti par dalību Eiropas e, vēlēšanās, jā, un nu to, protams, visi atceras. Un šajā ēkā un arī Eiropas komisija e, runājot par dalību Eiropas parlamenta e, vēlēšanās, pievēršam faktam uzmanību Un ļoti žēl, ka šī te aktivitāte nepieauga, bet atšķirības starp dalībvalstīm bija milzīgas. Dažās valstīs šī līdzdalības bija ļoti zema, vēlētā aktivitāte bija ārkārtīgi zema. Un ja mēs uz to palūkojamies no pētniecības viedokļa, politiskie zinātnieki un juristi runā pār politisku ko debašu trūkumu, par politizācijas trūkumu arī Eiropas parlamentā pašā. Nu, es nezinu, vai tas tā ir vai nē, bet lūk, tas ir viens no jautājumiem, kas pētnieku vidē bieži tiek minēts. Subsidiatāts kontrola, par ko mēs runājam šodien, daudz bija ļoti skeptiski noskaņoti par šo aspektu, jo tas ir ārkārtīgi tehnisks attiec uz ļoti ierobežotu jautājumu skaitu. Man patika Richard Korbeta komentārs, ka galvenais ir saturs. Tā kā cenšies, cenšaties atjaunot politiskos aspektus ikdienas darbā un debatēs. Un tad, kad mēs paskatāmies, kur tādi nacionālie parlamenti mobilizējas, tas parasti ir ap jautājumiem, kas ir politiski aktīvi. Nu, piemēram, Eiropas prokuratūras izveida. Un runājot par subsidiaritātes kontroli, arī šeit pastāv kaut kāda eh, koncentrēšanās uz politiskiem jautājumiem. Un šo pasākumu, teiksim, tāds politiskais stimuls, politiskais eh, fons ir svarīgi. Un par politizācijas atjaunošanu eh, jūs runājāt šodien savās debatēs atgriežoties pie fakta, ka subsidiaritāte pat par sevi redz, kad ir problēma, bet ka tomēr vajadzētu sarkanās kārtības mehānismu. Nu, ja mēs to salīdzinām ar pašu parlamentu, un ja mēs salīdzinām koplēmumu procedūru, ko iedibināja Māstriktas līgums, jums ir veto tiesības, taču tās reti tiek izmantotas Ļoti bieži tas tiek izmantots eh, kādam grozījumam, kas ir bijis ļoti svarīgs. Nu arī šeit mums varētu tikt mm, paredzēt šī avārijas bremze. Eh, varbūt tas varētu mainīt attieksmi mm, pret to, kā darbojas dalībvalsts parlamentā. Tā lūk ir e, šī te avārijas bremze. Nu, jūs zinat, ka tā ir arī vilcienā un tramvajā, bet ļoti reti kāds e, to e, norauj. Bet no otras puses tam var būt negatīvs simbolisks raksturs, jo tas būs negatīvs instruments, nevis pozitīvs, kā konstruktīvi grozījumi. Un tālāk komentārs par uh, viedokļu apmaiņu starp uh, Eiropas parlamentu un dalībvalstu parlamentiem. Eiropas parlamenta deputātiem ir jābūt iespējām piedalīties dalībvalstu parlamentu komiteju sēdēs. Man nav datu par visām 28 dalībvalstīm. Nu, šeit uh, arī pētnieki varētu drusku rūpīgāk piestrādāt. Bet mēs zinām, ka visur, visās dalībvalstīs tas tā nenotiek. Dažos parlamentos, Eiropas parlamenta deputātiem tiek piešķirts ļoti ierobežots uzstāšanās laiks. Tā kā tas ir kaut kas, pie kā ir vērts piestrādāt un ko varētu pārveidot par kopējo praksi, ievērojot noteiktus principus. Un kāds no tā labums? Ehm, nu, popularizēšana arī masu saziņas eh, līdzekļos, jo uh, eh, masu saziņas līdzekļi, protams, sekotam, kas notiek parlamentos. Bija interesanti uzklausīt Itālijas piemēru. Un atzīšanos, ka ļoti bieži šīs debats ir ļoti virspusējas, tāpēc ir vajadzīgas tādas daudz eh, specializētākas debatas noteiktās valstīs, Un eh, savukārt eh, Spā Dānijā un Zviedrijā notiek daudz specializētākas debatas, taču nu ne visur tā ir norma. Tad, kad mēs runājam par eh, pārmērīgiem informācijas plūdiem, jā, tas ir interesanti, kad veids pētījumu par Austrijas parlamentu darbību pirms daudziem, daudziem gadiem, pirms, pirms, pirms, pirms Lisabonas. Viens komentārs bija tāds, ka mēs slīkstam informācijā mēs nevaram pēlpot no informāciju mūsu smacē. Lūk, te ir šī problēma - informācijas atlase, un ir daudz veidi, kādos eh, eh, dalībvalsts parlamenti var tikt galā ar šo pārmērīgo informācijas plūsmu, izveidot noteikto priekšlikumu sārakstu, kas nāk no komisijas, un pēc tam norādot, kur no juridiskās eh, perspektīvas varētu būt kaut kādas problēmas ar subsidiaritāti. Tas ļaus informāciju efektīvāk apstrādāt. Runāt par Eiropas centrālo banku, šķiet, ka tas ir viens no ļoti svarīgiem politiskiem jautājumiem. No vietas puses, tas, ka lēmumi tiek pieņemti aiz slēgtām durvīm, tīri tehnisku zināšanu dēļ, efektivitātes dēļ. Uh, tādēļ, ka ir nepieciešams nonākt līdz lēmumam, pastāv šis spiediens, no otras puses atbildība. Arī tas ir ļoti svarīgi. Un ir noteicoši un uzteicami, ka uzklausīšanas tātad tiek iznests ārpusēs, lai tiešām varētu uh, iepazīstināt sabiedrību ar to, kas notiek, nodrošināt atspoguļojumu masu saziņas līdzekļos. No vienas puses mēs redzam, ka noteikti lēmumi tiek pieņemti, un, protams, ir arī kaut kādi iemesli, kādēļ tas notiek slēgtā vidē, bet noteikti atklātības un atbildības elementi, kas ļauj uh, prasīt atbildību, uh, es domāju, ka šeit Nacionālajie parlamenti un Eiropas parlaments var spēlēt ļoti nozīmīgu lomu. Merci pour. Euh, Paldies par jautājumiem. Es uh, pavisam ātri atbildēšu. Vispēc kāds uh, pārstāvs no Turcijas par uh, līdzdalību vēlēšanās. Es izteiktos pozitīvāk. Daļēji tādēļ, ka um, šī vēlētāja aktivitāte parlamentu vēlēšanās Eiropas līmenī. E, tas viss ir saistīts arī ar jaunajām e, dalību valstīm e, austrumos. Vispārīgi jau šī līdzdalība vēlēšanās ir visai zema. Nu, ja var atļauties, es teikšu, ka tas tāds austruma Eiropas uh, efekts 35 gadu laikā, nu, pa 10 punktiem ir samazinājusies šī līdzdalība. Un tas ir arī saistīts ar citām vēlēšanām šajās valstīs. Iespējams, ka Eiropas parlamentam šeit vajadzētu nu, būt tā, tādu lielāku pašapziņu. Mēs, protams, nevaram uh, sevi slavēt ar, ar uh, to, bet nu, mēs redzam, ka vai līdzdalība ir visās vēlēšanās arī valstīs. Un tad mēs redzam arī, ka pēc krīzes. Uh, Mm, vēlēšanas vispār kļūst eiropeiskākas. Nīderlandē, Slovākijā, arī Francijā 2012. gadā, Itālijā. Nu, tās ir jā, nacionālās vēlēšanas, bet tagad beidzot tiek runāts arī par Eiropas jautājumiem, par to arī runā kandidāti televīzijā, tā ir tā demokratizācija. Tālāk tas, ko teica Rumānijas kolēģi par to, ka mēs te tā um, ļaunī un slikti izteicāmies par Rumānijas parlamenta aktivitāti. Uh, Nu, vispārīgi jāteic, ka nevajadzētu arī aizmirst, uh, ka ir nepieciešams iesaistīt nacionālās politiskās elites, nacionālos politiķus un Eiropas debatēs, lai nacionālā līmenī deputēti varētu runāt par šīm Eiropas lietām un par to, lai viņi runā arī mēdījos tad nu, mums visiem ir šis jautājums jāuzdod arī attiecībā uz mūsu dalību valstīm, vai tas tā notiek vai nē. Ne tikai par skaidriem un procedūrām, vai politiķi Bulgārijā, Rumānijā, Francijā tik tiešām tagad runā par Eiropas jautājumiem vai rīkojas šais Eiropas lietās. Nu, protams, ka nevienmēr tas tā ir, diemžēl. Tālāk par uh, Korbet kunga jautājumu, bet es redzu, ka diemžēl viņš ir devies prom. Eh, viņš runā par vienu lietu, ko mēs noteikti arī vēl apspriedīsim, tāds cīnisks punkts, ka mēs varam atļauties lietot šo sarkano kartiņu, jo šis eh, slieksnis uh, ne, nav sasniegts attiecībā uz sarkanajām kartiņām, jā, kādēļ tad mēs nevarētu izmantot, jo ir visai maz riska, ka tiks sasniegt šis slieksnis. Jā, iespējams, kā tas varētu būt diplomātisks risinājums, lai Kameronam kaut ko uh, piešķirt šais debatēs, bet nu, man tas īpaši nepatīk. Tā ir tāda māņticības uh, stratēģija, tāda māņu stratēģija. It kā mēs sakām, ka Nacionālā parlamenta rīkojas, bet realitātē tas tā nav. Tad arī šķiet kāds no Nīderlandes runāja par attiecībām starp kāds dalību valsts nacionālo parlamentārieti un nacionālo parlamentāriem no citas dalībvalsts, tad, tad eh, tieši vācieši, Vācija ir tā, kas ļoti labi to visu īsteno, jo mm, tas ir tādēļ, kā arī Eiropas parlamentā viņu ir ļoti daudz, līdz ar to tiešām viņi interesēs ar koordinēt savas stratēģijas, jo viņi tiešām var izdarīt konkrēti ietekmi. Uh, Arī Vācijā politiskās partijas ir spēcīgas, labi strukturētas un var izvērst šādas daudz līmeņu stratēģijas. Daudzās citās valstīs politiskās partijas nav tik spēcīgas. Francijā, piemēram, partijas nav tik uh, spēcīgas, līdz ar to grūtības ir lielākas. Es esmu pats no Francijas. Francijā ir tikai divi Nacionālās frontes deputāti no vairāk nekā 500 deputātiem, tātad mazāk nekā 1%, līdz ar to būtu grūti katru reizi uzaicināt visus franču eiro deputātus, jo lielākā delegācija tieši Nacionālās frontes deputāti, jo tā ir mūsu problēma un to ir grūti atrisināt. Matjutik kunga jautājums no Itālijas jautājums bija nu, tāds politiski korekts. Lack of deep analysis, ka trūkst uh, šīs dziļās analīzes. Te būtu div, jā, divas atbildes. Nu, nevienmēr tas tā ir. Ir uh, nacionālie parlamentārieši, kas savās komitejās arī publiski televīzijā uzstājas un sarā pēc būtības. Arī tad kas ir Dānijā, katru piekdienu tiek analizēti do, dosie detalizēti, un otrs eh, šīs vispārīgās debates, eh, kur nav šīs dziļās analīzes. Es tomēr gribētu to atbalstīt. Mēs esam attīstījuši arī nacionālo parlamentāriešu līdzdalību Eiropas līmenī. Tie ir tādā tehniskā uh, līmenī jāatcer attīstīts, bet trūks tāds vispārīgās debats, piemēram, Banku Savienība. Vai nacionālajiem parlamentiem ir detalizēti jādiskutē, piemēram, par banku apmēru, um, kad tad var šīs bankas piedalīties Banku Savienībā? Jā, varbūt. Līdz ar to es saku, ka nacionālajos parlamentos būtu nepieciešams arī vispārīgas debates. Uh, Spānijas kolēģis, kurš uzdeva trīs jautājumus. Pirmais jautājums par mandātiem. Juridiski ir tikai divas valstis Eiropā, kuras var nosūtīt mandātu ministram, un ministrs, ministram nav tiesības neievērot šo mandātu. Tā tas ir Dānijā un Austrijā. Austrija to praktizē visai maz. Vācija ir pārskatījusi dažus gadus apakaļ savu sistēmu. Uh, E, tur tiek minēts e, mandāts, bet precizē, ka ir iespējami arī izņēmumi. Tātad tā, tādi parlamentārieši sniegti mandāti ministriem pastāv ļoti maz, un tas attiec tikai vienīgi uz likumdošanas aktivitātēm, tas neatiec, piemēram, uz samitiem. Premjeri, prezidenti nesaņem juridisku mandātu samitiem. Kā es teicu, Eiropā domē arī līdz šim uh, nekas nav bloķēts, arī Somijas premjeras gala beigās uh, piekrita palīdzēt Grieķijai. Tālāk par jūsu jautājumu par to, ka nacionālajiem parlamentiem ir tāda nacionāla, tiešām tāda vietēja līmeņa vīzija un skatījums uz lietām. Uh, Nu, varbūt es tās slikti rezumēju jūs jautājumu, bet es domāju, ka tā ir Nacionālā parlamenta loma, tas ir viņu uzdevums, un Eiropas parlamenta uzdevums atkal ir uh, runāt uh, par tādu Eiropas skatījumu, tālāk par reģionālajām, uh, par reģionālo lomu reģionālajiem iestādēm par šo agrīno brīdinājumu sistēmu parlamentu dažādās valstīs, un ne tikai federātēs, bet uh, federatīvās valstīs, bet arī Spānijā un Itālijā. Uh, parlaments spēlē svarīgu lomu, lai kontrolētu subsidiaritāti. Viņi ar lielu entuziasmu dažās valstīs uzsāk šo darbu, jo beidzot, jā, līguma piešķir īpašas pilnveras šiem parlamentiem, bet, nu, tur, protams, ir ierobežojumi šajā subsidiaritātē. Tālāk runājot par jūsu komentāru Jūs teicāt, ka nepieciešams arī um, apmainīties ar viedokļiem arī Kozek līmenī. Jā, žēl, ka Kozek gan drīz tikai un vienīgi nodarbojas ar šo viedokļu apmaiņu, nevis iesaistās debatēs uz būtības. Jūs arī teicāt politiski korekti, ka dažkārt nacionālie parlamenti uh, arī seko valdības nostājām, bet pēc krīzēm ļoti daudz valdības arī pēc, krita pēc parlamentu izsīkās neusticības. Tad nacionālajie parlamenti, tad, kad runa par ekonomiskiem izaicinājumiem un tam līdzīgi, Eiropas par... nacionālajie parlamenti var arī pateikt nē savām valdībām. Kāds tad no īrijas vēl runāja par piecpriekšsēdētāju ziņojumu? Nu, es īsti nezinu to detalizēt, līdz ar to nevar komentēt, bet par šo fiskal kompaktu, par budžeta jautājumiem es uh, nedomāju, ka mums būtu jābūt tik pesimistiskiem. Daudzās valstīs šie jaunie instrumenti arī nodokļu jomā bija iespēja, lai pieņemtu jaunus instrumentus un iesaistītu nacionālos parlamentus, piemēram, Francijā un citviet. Daudzgada programmēšana, finanšu šī schēma. Tādēļ tiek izsvērēta, protams, eh, tas nenozīmē, ka tagad nacionālajiem parlamentiem milzīgas pilnvaras, bet tās tomēr ir iespējas arī parlamentiem sniegt savu viedokli, runāt par Eiropas eh, jautājumiem, arī Eiropas pusgada laikā. Un visbeidzot, jautājums, ko uzdevā priekšsēdētājs kundzi, Hubners kundzi, par ECB, Eiropas Centrālās bankas lomu. Jā, protams, tā ir um, problēma, jo tā, protams, ir neatkarīga institūcija, bet tāpat laikā mēs vēlamies to arī kontrolēt, jo mēs esam demokrātijas. Es atkārto to, ko jau sacīju par pārsteigumu par to, arī, ka es kā pilsonis neesmu apmierināts par to, ka Eiropas parlaments, nacionālajie parlamenti nevar vienoties šajā jautājumā. 13. pāns šajā fiskāla kompakta arī nosaka, ka trīsreiz gadā ir fórums, kur tiekas Eiropas parlaments, Nacionālajā parlamenta un runā par lieliem Eiropas izaicinājumiem. Tagad tas tiek pārvērsts par kaut kādu neskaidru tehnisku komisiju, kur tas viss notiks, un tas tiešām ir žēl. Un noslēguma komentārs par to, kā Eiropas Savienībā ir Eh, vairāk tādi starptautiski nolīgumi un nevis tādi Eiropas uh, līgumi. Es domāju, ka tā vairāk ir tāda Eiropas parlamentu, nevis Nacionālo parlamentu problēma. Bet, nu, es uzticos nacionālajiem parlamentiem, kā tie radīs veidu, kā rīkoties. Eiropas parlaments aktīvi strādājas pēdējo 25 gadu laikā un uh, Tas norāda uz to, ka Eiropas parlaments vienmēr ir uzņēmies atbildību, bet pirms vispār šī atbildība parlamentam tik piešķirta. Līdz ar to arī esmu pārliecināts, ka Eiropas parlamentam arī izdosies kontrolēt eirozonu tā vai citā. Alors, pour la question des, des élections, je... Attiecībā uz vēlēšanu jautājumu es negribu atkārtot to, ko jau teica mani kolēģi, bet eh, vajadzētu atcerēties, ka uh, šo jautājumu par nepiedalīšanos Eiropas vēlēšanās ir jāskata attālināti. Ir jādomā par režīmu pārveidošanos Eiropā. Tas attiecas arī uz nacionālajām vēlēšanām un uz citām līdzdalības formām nacionālajā politikā. Kopš 30 gadiem, jau 30 gadus tiek pētītas Eiropas demokrātijas un arī um, Eiropas padome uh, Un šajā pētījumā tiek atklāts, ka notiek pārveidošanās attiecībā uz informācijas iegūšanu, un Eiropas Savienības līmenī var novērot tikai vienu daļiņu no šiem demokrātijas pārveidošanas procesiem Eiropā. Nākamais jautājums attiecas uz subsidiritāti. Šķiet, es neizteicos visai skaidri. Jautājums nekoncentrējas tikai uz to, ka vajadzētu uzlabot eh, subsiditātes kontroli, ir jādomā par Eiropas politikas saturu. Es savā prezentācijā varbūt runāju pārāk ātri, bet tā vietā, lai koncentrētos uz tehnikas uzlabošanu subsidiaritātes kontrolē, vajadzētu šo skatu drīzāk novirzīt uz eh, ekonomiskās un monetārās savienības saturu un svarīgākajiem aspektiem. Tieši pie tā vajadzētu strādāt, nevis mēģināt uzlabot eh, subsidiritātes kontrolas kvalitāti. Pretējā gadījumā mēs riskēsim ar to, ka nacionālajiem parlamentiem nebūs vienāda vīzija par eh, subsidiritātes kontrolas uzlabošanu. Protams, daži parlamenti iespējams vēlēsies eh, to uzlabot, lai veicinātu Eiropas Savienības funkcionēšanu, taču uh, Varbūt būs arī citi mērķi, proti būs vēlme bloķēt dažādus būtiskus lēmumus. Jautājums par emancipāciju, par deparlamentizāciju. Šis termins ir akadēmisks, bet es gribētu jo īpaši runāt par šo emancipācijas lomu. Bieži vien Parlamentiem ir rīki, tieši tāpat kā Eiropas parlamentam, bet šie rīki netiek izmantoti. Nekas netiek darīts, lai šos uh, rīkus patiešām uztvert nopietni. Tātad mūsu rīcībā ir instrumenti, bet tie netiek lietoti. Pašlaik dažādu kritēriju dēļ mēs tieši tāpēc varam novērot šādu deparlamentizāciju. Tagad par uh, priekšlikumiem uh, prezidents ziņojumā, kas bija iekļauts manā uh, prezentācijā, bet par kur es nerunāju. Union économique et monétaire européenne, il y a plusieurs paragraphes qui sont consacrés. Eiropas monetārās uh, savienības ziņojumā tātad ir vairāki punkti, kas attiecas uz parlamentu un citām iestādēm. Un šeit parādās tāds vienkāršs piemērs. Un šeit es atgriezīšos pie ekonomiskās pārvaldības jautājumiem. Tiek izteikts priekšlikums izveidot Eiropas parlamenta budžeta konsultatīvo komiteju, kas papildinātu nacionālo budžetu padomi, kas ir izveidota fiskāla uh, kompakta ietveros. Kāpēc? Šī uh, padome, ja tā tiks izveidota līdz pašām beigām, formāli nebūtu saistīta ar Eiropas parlamentu. Kāpēc šajā turpmākajā priekšādātāja paziņojumā ne, nevajadzētu pateikt, ka šī komiteja ir oficiāli jāsaista ar parlamentu. Pašlaik šīs komitejas nacionālās parlamentos ir ļoti atšķirīgas, bet arī tur tās vajadzētu piesaistīt nacionālajiem parlamentiem. Šeit mēs redzam, ka ir šīs eksperta zināšanas, kas ir parlamenta rīcībā, un tās ļautu labāk saprast budžetu uzbūvi gan Eiropas Savienībā, gan arī pašās dalībvalstīs. Lūk, šādi varētu rīkoties, balstoties uz priekšādātāju priekšlikumiem. Tagad es atgriezīšos pie Banku Savienības, pie savstarpējās atkarības un attiecībām. To jau uzsvēra arī Britu deputāts. Kāpēc mēs nevarētu šos eh, sadarbības nolīgumus eh, formalizēt? Mēs varētu šeit iesaistīt gan Eiropas parlamentu, gan revīzijas palātu, gan Eiropas centrālo banku, gan arī dalību valstu parlamentus un visas iesaistītās puses. Kad es saku oficiālās vienošanās, tad es ne, nerunāšu šeit par sadarbības līgumiem. Šeit es domāju koncentrēšanos uz konkrētiem punktiem, kas uh, varētu kalpot, teiksim, nākamos četrus vai piecus gadus, vai kas varētu attiekties uz, attiekties uz konkrētiem lēmumiem. Uh, Tas arī nodrošinātu efektīvu parlamentu kontroli, vienlaicīgi respektējot šīs institūcijas. Šo līgumu formalizēšanas mērķis ir nodrošināt to, lai uh, šīs attiecības būtu divpusējas. Lūk, pēdējie punkti, kas uh, parādījās arī OECD ziņojumā. Arī šeit parādās tas, ka vajadzētu iesaistīt eh, centrālo banku un tā tālāk. Šeit vēl ir daudz darāmā. Te es runāju par 2014. gada ziņojumu, kur arī ir iekļautas ļoti interesantas lietas. Varbūt ar Kozāka palīdzību varētu izveidot eh, tādu kā ekspertu instrumentu, kas ļautu uh, analizēt Eiropas Savienības līmenī eh, veidoto politiku. Tas būtu tāds, ka informācijas avots, bet kas arī nodrošinātu zināšanas eh, dalībvalstu parlamentiem. Tie būtu ekspertu ziņojumi, un eh, tātad, jā, šeit runā par OECD ekspertu ziņojumu, kas tika gatavots 2014. gadā. Par uh, starpvaldību metodi un kopienu metodi. Es Domāju, ka mēs varam itin labi saprast, ka ekonomiskās un finanšu krīzes laikā Eirozonā lēmumus vajadzēja pieņemt ļoti strauji. Bet tieši tā arī ir šī problēma. Mēs pēdējos paktos pārāk daudz izmantojām starpvaldību metodi, un Eiropas parlaments līdz ar to ir ļoti maz iesaistīts. Taču vienlaicīgi dalībvalstu parlamenti nevarēja iesaistīties šajās starpvaldību metodēs. Tātad Eiropas parlaments zaudēja, tāpēc, ka ir šī starpvaldību metode un savukārt dalību valstu parlamenti nespēja atgūt savu lomu eh, pārvaldībā. Es to neesmu izdomājis. Tas arī ir eh, ierakstīts šajā slavenajā OECD ziņojumā 2014. gads. Noslēgumā par šo frāzi, ko pieminēja Nohaudas kundze, vai glāze ir pa pusē tukša vai pa pusē pilna. Ir šie instrumenti, kas nav izmantoti, ir dažādi rīki, kas ir formalizēti Eiropas Savienības līmenī, arī nacionālo iestāžu līmenī. Un politizējot eh, publisko politiku, kas tiek eh, vadīta Eiropas Savienības līmenī, jo īpaši grib atsaukties uz monetāro politiku, tad mēs varētu pārvarēt šo krīzi, kas ir iestājusies eh, parlamentārajā pārstāvībā. Negribu teikt, ka demokrātijā. Paldies! Šķiet, ka Breso kundzei vēl bija komentāri. Lūdzu. Paldies, priekšādātāji. Tikai īsi secinājumi par to, ko teica franču uh, runātāji. Es negribēju teikt, ka jūs izturaties slikti pret Rumāniju, varbūt kaut kas pazada tulkojumā. Es gribētu teikt, ka varbūt jūs eh, neņemat vērā eh, to eh, situāciju, kāda tā bija 2012. gadā. Jūs atsaucaties uz 15. gadu. Es uzskatu, ka atsaukties tagad uz 12. gadu ir negodīgi. Nebūtu labi kritizēt manu komiteju, ņemot vērā to, ka tā ir viena no aktīvākajām komitejām. Katru mēnesi mums ir publiskas debates par ļoti svarīgiem jautājumiem. Tas bija mans vienīgais komentārs. Varbūt jūsu datu bāze nāk no 2012. gada. Eh, ja es būtu to zinājusi, tad es nebūtu to komentējusi. Varbūt nākotnē vajadzētu tomēr runāt par aktuālo situāciju, nevis par to, kas notika pirms trīs gadiem. Ja jau mēs diskutējam šodien, tad mums vajadzētu runāt par šodienas datubāzēs atrodamo informāciju, nevis par trīs gadus vecu informāciju. It's, it's, it's interesting to discuss. Akadēmiķu un politiķu vidē ir ļoti interesanti spriest par politikas pasauli. Mums ir arī jāapzinās kultūras atšķirības akadēmiķiem prezentēt datus pētījumam, kas tika noslēgts 2012. gadā, ir pavisam labi. Tas norāda, ka mēs esam ātri strādājuši pie datu analīzes. Es saprotu, ka politiskajā dzīvē uh, ir jāizmanto aktuālāki dati. Tāda tās ir kultūras atšķirības. Paldies! Varbūt Elmār jums, kas beigās ir piebilstams. Es zinu, ka jums bija svarīgas tikšanās bet viņam noteikti ir kas sakāms, varbūt labs vai slikts, es nezinu. Paldies! Tikko tikos ar Kosovas premjeru. Viņš ir ieradies Briselē divām dienām. Un tas ir ļoti sarežģīti gan paplašināšanās, gan migrācijas kontekstā. Es gribētu pateikties par daudzajām interesantajām idejām, ko uzklausījām no dalībvalstu parlamentu pārstāvjiem un arī no ekspertiem. Varu teikt, ka Mercedes un es noteikti ņemsim šīs idejas vērā. Sekretariāts noteikti ir apkopojis visas šīs idejas, un Mercedes un es tieši tāpēc arī izvēlējās šo soli gatavot nevis ziņojumu projektu, bet tikai darba dokumentu. Tas mums dod manevrēšanas iespējas. Mēs varēsim ņemt vērā šajā sanāksmē izskanējušās idejas. Tad mēs varēsim tās attīstīt tālāk. Tad, kad mēs runājam par Lisabonas līguma plašāku izmantošanu, tad šeit ir ļoti būtiski uzklausīt eh, dalībvalstu parlamentu viedokļus, un mums arī jāsaprot, kas praktiskā ziņā ir iespējams dalībvalstu parlamentos. Nebūtu nekādas jēgas nākt klajā ar plašiem priekšlikumiem, lai pēc tam redzētu, ka uh, ir ļoti liela opozīcija. Es ceru, ka sadarbojoties ar sekretariātu mēs nonāksim pie šiem priekšlikumiem. Un noteikti arī atgriezīsimies vēl pie šī jautājuma, tad, kad eh, būs sagatavots ziņojuma projekts. Priekšsēdētājs kundze, varbūt mēs varētu nosūtīt šo projektu ekspertiem dalībvalstu parlamentos. Un tad viņi varbūt varētu iesniegt grozījumus vai vienkārši paust savas idejas, lai mēs varētu vēlreiz tās izskatīt. Tā tad būs šī atgriezeniskā saiksne, pēc dažām nedēļām mēs nosūtīsim priekšlikumus, un tad eh, jūs arī varēsiet justies kā daļa no šī uzdevuma. Paldies, Almār! Sekretariāts, protams, veica uh, pierakstus. Šī uh, sanāksme ir pārādīta arī internetā, jūs varat vēlreiz to noklausīties. Vēlreiz Elmāram Brokam es gribētu teikt, ka uh, 9. un 10. punkts ziņojumā tika pieminēts jo īpaši bieži, tāpēc varētu varbūt to ņemt vērā. Vēlreiz sanāksmes beigās es gribētu pateikties trīs profesoriem. Liels paldies par ieguldīto darbu, strādājot pie šīm prezentācijām. Domāju, ka tās ir ļoti noderīgas. Esmu priecīga, ka varējām diskutēt ar jums kopā ar Nacionālo parlamentu deputātiem, pārstāvjiem. Es eh, gribētu vēlreiz atkārdināt, ka mēs tiksimies arī nākamgad šādā līdzīgā sanāksmē. Šāda sanāksmes tiek organizētas reizi gadā, un pa šo laiku AFKO komitejai ir paredzētas arī trīs vizītes dalību valstīs. Varbūt jūs eh, gribētu norganizēt tikšanās ar jūsu komitejām parlamentos. Tas mūs noteikti iepriecinātu. Labprāt ar jums tiksimies! Varu arī atkārtot to, ko teica Elmārs. Jebkurā gadījumā, ja būs kādi svarīgi jautājumi, ja būs uzklausīšanas, semināri vai komitejas sanāksmes, mēs noteikti jūs eh, par to informēsim. Jo iespējams, ka jūs varbūt esat Briselē konkrētajā brīdī un tad varat eh, noteikti eh, šajās, šajās pasākumos piedalīties. Noslēgumā vēlreiz liels paldies cerams, ka šis ir tikai pirmais solis mūsu sadarbībā, strādājot pie tik svarīgiem jautājumiem. Šie jautājumi ir būtiski pilsoņiem, un mēs mēģinam stiprināt demokrātisko leģitimitāti visiem Eiropā pieņemtajiem lēmumiem. Es domāju, ka sadarbojoties, protams, strādājot arī katram atsevišķi savā līmenī, mēs varam nodrošināt pievienoto vērtību, un tā tikai palielināsies tuvākajos gados. Paldies! Jā, nezinu īsti, kas ir tas ekrāns, kas tagad atceļas, bet varbūt tā ir zīme, ka mums ir jābeidz sanāksme. Paldies! Thank you so much. Uh, famous roof of the European Parliament.